Good morning, everybody, and welcome. Labrīt visiem! Apstiprināsim šī rīta darba kārtību, lūdzu. Pavisam ātri paziņojam, tātad šī sēde tiek raidīta, un internetā to var klausīties. Un e-meeting aplikācijā Jūs varat sekot, uh, atrast dokumentus, un rīt no rīta mēs uh, pamācīsim jūs, uh, kā darboties ar šo e-aplikāciju, ar šo programmu, tātad e-mīting, lai jūs varētu izmantot dokumentus elektroniski. Un tas ir paredzēts rīt no rīta, ja nemaldos. Un arī jaunais mūsu vēstnesis ir pieejams. Un par uzklausīšanām koordinātoru sanāksmē šovakar mēs par to runāsim, bet es saprotu, ka nākam ceturtdien būs tāda noslogota diena mūsu komitejai. Mēs esam asociatīvā komitejai Maskavičī uzklausīšanā un pēc tam Dekostas uzklausīšana, un tad daži teica, ka gribētu mm, Vestaigaru uzklausīšanu, kas vēlāk notiks vakarā. Ir nepieciešami laika grafiki, lai varētu koordinātori saņemt uh, mūsu pašu sniegto informāciju par uzklausīšanu, tātad, tad, lai mēs zinātu, vai mēs atbalstam vai nē. Tātad man būs nepieciešams diskusijas ar pārējo komiteju priekšnādātājiem, lai zinātu, kā šis process notiks, bet šobrīd daži no priekšlikumiem, daži no priekšsēdā, komiteju priekšsēdētājiem uh, Nu, es pieņemu, ka atbildes būs tādas, ka varētu būt sarežģīti, varbūt ceturtdien vakarā ceļot, braukt projām, bet es pieņemu, ka daudz gribēs doties prom ceturtdien vakarā, tā ka es mēģināšu to visu atrisināt, sakārtot, esiet pacietīgi un es sniegšu jums informāciju vēl eh, par to koordinātoru, eh, koordinātoriem šovakar. Approving the minutes. Can we take it that the minutes are approved? Mm -hmm. Pieņemu, ka sanāksmes eh, protokolu, um, sanāksmes darba kārtību esam, protokolu esam apstiprinājuši. And now we move on to this morning's main item of business. Un tagad pārējām pie šī rīta galveno darba kārtības jautājumu. Uh, iepazīstinu jūs ar uh, Čas Dan, kurš Un mēs runāsim par uh, ietekmes izvērtējumu par uh, ziņojumu uh, Cost of Non-Europe. To es uh, lasīju arī vasaras brīvdienās un šo ziņojumu ir izstrādājuši pieci eksperti, katrs no tiem ir arī izstrādājis savu nodaļu, tad varbūt, Jozef, pavisam īsi varētu nu, kāds 5 minūtes pastāstīt par šo ziņojumu. Es pieņemu, ka mums varbūt vajadzētu uzklausīt uh, trīs uh, prezentācijas, uzklausīt trīs jautājumus. Ja daram tā, tā, tad jūs sniedzat prezentāciju par pirmo pusi, tad uzdodam jautājumus, un tad atkal otrā prezentācijas puse, un tad atkal jautājumu. Un varbūt jūs varētu pastāstīt, kad tas viss būs pieejams ne tikai angļu, bet arī citās valodās. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels prieks būt IMCO komitejā un paldies, ka esat uzaicinājuši mani. Kā jau priekšsādātāji teica, es diezgan daudz no jums pazīstu, jau vairākus gadus pats IMCO komitejā esmu darbojies, bet šobrīd es, šorīt es pārstāvu ietekmes izvērtējumu ģenerāldirektorātu. direktorātu Tas tika izveidots 2012. gadā, to izveidoja birojas, lai sniegtu parlamentam jaunus instrumentus izpētes darbam, lai parlaments labāk varētu veikt šo izpētes un analīzes darbu. Tagad es pastāstīšu par projektu, ko pasūtīja IMCO komiteja. Tas ir diezgan liels, smags dokuments, un eh, gribu atbildēt priekšstādātājiem, mēs varam noteikti izstrādāt tādu īsu kopsvilkumu dokumentu visās valodās, un ja būs kādi konkrētāk, specifiskāk jautājumi, eh, tad eh, arī pētījums, iespējams, viss dokuments varētu tikt iztulkots bet par to es vēl painteresēšos. Katrā ziņā mēs labprāt nodosim šo dokumentu visiem deputātiem, jo tas noteikti varētu būt ļoti noderīgs tālākā saziņas procesā. Tātad, principā, ko mēs cenšamies panākt. Eiropas eh, parlaments 93. gadā eh, Alberts Bols izstrādāja ziņojumu, kurā bija ierosināta tāda koncepcija, ka ir zināmas izmaksas, ja nav Eiropas. Un mans priekšgājējais Tikīnī kungs arī izstrādāja 89. gadā tādu pētniecības ziņojumu, kur viņš aplēsa, ka ieguvums vienotajam tirgum bija 200 miljardi ekiju tā laika valūtā, un tas ir ekvivalents apmēram 800 miljardiem šodienas valūtā. Esam aktualizējuši Čekīnī kunga darbu, Tas ir darīts piecās jomās, un tāpēc lūdzām piecus uh, ekspertus veikt pētījumus dažādās jomās. Jūs teicāt priekšstādātāju, ka runāt varbūt par pirmajām trim jomām, bet, nu, kā jau es teicu, mums bija piecas jomas, piecas sadaļas, pie kā strādāt. Eksperti strādāja neatkarīgi, tātad viņi nesadarbojās viens ar otru. Bija pieci Eh, dažādi neatkarīgi viedokļi par eh, eh, vienoto tirgu. Varbūt ir grūti šo dokumentu lasīt, bet tabulā te ir sniegts pārskats kopsavilkums ekspertu kopsavilkumā Hafnerkungs pastāstīs par brīvu preču kustību Un ir tāda aplēs, ka apmēram 183 miljārdi gadā, un tas ir tā ir zemākā prognoze, cik tas, teiksim, ir iegūms gadā. Un tālāk uz brīvu pakalpojumu kustību 338, tur ir miljardi. Tālāk valsts pasūtījums 36 miljārdi, un Ročeks Brzezinski pastāstīs par e-komerciju. Un tur prognoze ir tāda, ka 36 Eh, miljardi gadā. Tā tad ir ieguvums no šīm darbībām šajās jomās Eiropā. Es domāju, ka tie ir ļoti lieli cipari, tam var pieskaitīt klāt arī vairākas ietekmes izvērtējums, ko komisija ir izstrādājusi pēdējā laikā, un ja mēs skatāmies uz tām jomām, kas nepārklājas, tad mēs redzam, ka 362 miljārdi eiro, tātad ekonomiska, potenciāla ekonomiska ieguvuma izteiksmē ir. Un viss tā rezultātā apmēram 1,5 triljonu eiro ir šis ieguvums. Un uh, Eiropas Savienības IKP 13 triljonu, tā tad, nu, mēs varam redzēt, kāds ir šis uh, ekonomiskais ieguvums. Tātad var secināt, ka ir uh, liels izaugsmas potenciāls, Savā sintētiskajā ziņojumā esmu iekļāvis tādus provizoriskus secinājumus, iespējams, ka tos varētu vēl diskutēt, bet tur ir galvenokārt runa par to, ka saržģītākais ir tas, ka nav homogēns regulējums dalību valstīs, par to mēs maksājam zināmu cenu, un pēc tam es domāju, komiteja pati varēs aplūkot, kādas uh, politiska līmeņa darbības būtu nepieciešams, lai nodrošinot to ekonomisko ieguvumu, kāds potenciāli ir konstatēts, aplēsts. Un tagad es došu varbūt vārdu ekspertiem, un viņi detalizētāk varēs aprakstīt paši savus jomas un uh, konstatējums, kuri arī jums cerams būs interesanti. Liels paldies! par šo ievadu gribētu atkārtot eh, tiem, kas varbūt eh, klausās, skatās no ārpuses. Eh, šis ziņojums ir pieejams deputātiem, un tas ir pieejams arī tātad tiešsaistes režīmā. Ja jūs paskatāties e-meeting sadaļā šajā aplikācijā, kur ir pieejami elektroniskie dokumenti. Tātad mans ierosinājums bija tāds aplūkot pirmās divas daļas uh, par uh, brīvu preču kustību un pakalpojumu kustību, un tad uzdot jautājumus, un tad varbūt pāriet tālāk pie patērētājiem, pie uh, digitālā vienotā tirgus un valsts pasūtījiem. Tātad, ja mēs šādi strādājam, ja deputāti piekrīt, labi, paldies, tad ejam tālāk. Paldies, Džau, par šo ievadu un iespēju pastāstīt par mūsu pētījumu rezultātiem. Preču brīva kustība ir atzīts kā viens no svarīgākajiem, advancētākajiem vienotā tirgus elementiem, bet pētījumā esam konstatējuši, ka arī 20 gadus pēc tirgus izveidošanas tirgus fragmentācija un regulācijas barjeras traucē tomēr preču brīvai kustībai tirgos, un īpaši konstatējām, uh, ka pastāv barjeras eh, ārvalstu investīcijām un ir eh, netarifa barjeras arī brīvai preču kustībai. Un uh, ieguvums ir apmēram 183-260 miljārdu eiro, tādā tālākā skatījumā, un uh, tālāk es pastāstīšu, kā tas viss attiecas uz dalību valstīm konkrētāk. Un tagad parādīšu, kā mēs nonācām pie šī rezultāta. Tātad uh, Mēs uh, pētījām trīs uh, līmeņos E28, tātad 8, 28 dalībvalstu līmenī mēs mēģinājām uh, konstatēt, kāds ekonomiskais iegums varētu būt, ja mēs likvidētu barjeras. Dalībvalstu līmenī mēģinājām skatīties, kā tas viss ir izlīdzināts starp dalībvalstīm un sektoru līmenī centāmies prognozēt, kāda varētu būt ietekme tālākai Eiropas ekonomikas sektoru harmonizācijai. Uh, īpaši uzsvaru liekot uz uh, celtniecības materiālu sektoru. Tātad daži vārdi par mūsu pieeju par šiem pētniecības jautājumiem par Eiropas Savienības 28 dalību valstu līmeni. Tur mēs uh, izmantojām ekonomiskās gravitācijas modeli, kas cenšas noteikt, uh, kāds būtu ekonomiskais ieguvums, ja tiek likvidētas barjeras. Un tad mēs izmantojām tiesniecības datus no Startautiskā valūtas fonda, no Pasaules bankas un uh, Eh, SAO un eh, tātad aplūkojam dažādas regulējošās barjeras, arī netarifu barjeras un barjeras eh, ārvalstu investīcijām. Pavisam ātri, lai ieskicētu, ko nozīmē šis gravitācijas modelis. Tātad divpusēji tirzniecības starp divām valstīm, tur tiek ņemts vērā valsts izmērs, fiziskās barjeras, kā piemēram attālums starp šīm divām valstīm, tāpat kultūras rakstura barjeras, piemēram, valsts, kurām ir viena valoda, tām ir lielāks tirzniecības potenciāls, tālāk tarifu barjeras, runājot par muitas nodavām, ir svarīgi uzsvērt, ka iekšējā tirgū šīs muitas nodavas principā nav spēkā, bet globālā mērogā, izveidojot Pasaules tirzniecības organizāciju, šo tarifu nozīme ir mazinājusies. Tālāk barjeras tiešām ārvalstu investīcijām, kas traucē uzņēmumiem mm, savu kapitāla darbībā un uh, starpnieku uzņēmumu izveidē un tā tālāk. Tas eh, tā tad ir tieši šādā darbības jomā un ne tarifu barjeras. Tās parasti pastāv, ja nepastāv vai trūks harmonizācija un savstarpēja atzīšana eh, dalību valstu starpā, vai arī ir atsevišķi atšķirīgi nodokļu režīmi. Ja jums patīk eh, vienādojumi, tad šis ir modelis, bet nu es pie šīm formulām nekavēšos vairāk tālāk, tikai gribētu teikt, ka mūsu modelī mēs esam konstatējuši, ka netarifu barjeras un uh, tiešo investīciju barjeras ļoti būtiski ietekmē uh, tirzniecību dalību valstīs un arī globālā mērogā, un mēs izmantojam šo indikātoru parametrus, lai paredzētu, kas notiktu, ja šīs barjeras tiktu likvidētas. Tātad iekšējā tirzniecībā un Eiropas Savienības iekšējā tirzniecībā, un te ir rezultāti. Mēs aplēsām vai paredzējām dažādus uh, scenārijus. Viens scenārijs ir, ja pilnībā tiktu likvidētas barjeras, vai arī tāpat arī reālāku scenāriju ņēmām, kur pieņēmām, ka pastāvēs tomēr kaut kāds uh, regulējums un pieņēmām un balstījām to uz uh, piecām valstīm, kurām ir zemākās barjeras. Tātad, ja mēs Ja tiktu likvidētas uh, ārvalstu investīciju barjeras, mēs konstatējam, ka Eiropas uh, Savienības ekonomika varētu iegūt 81 līdz 98 miljārdu eiro uh, par netarifu barjerām. Tātad tirzniecība varētu palielinātos par 102 līdz 171 miljārdiem tālākā nākotnē, kas atbilst 1% no IKP. Ir svarīgi uzsvērt, ka tie ir tā diezgan optimistiski scenāriji, jo tajos tiek pieņemts, ka visas dalībvalsts samazinās savus barjeras kas varbūt ir relatīvi tāds mazāk ticams scenārijs, bet tas vienkārši dod uh, ideju par to, kāds varētu būt uh, iegūstamais potenciāls attiecībā uz brīvu preču kustību. Tātad dalībvalsts līmenī tālāk konstatējām, ka uh, šī ietekme ir ļoti nevienlīdzīgi izkliedēta jaunās dalībvalsts kā Latvija, Lietuva, Igaunija, tātad Baltijas valstis vairāk iegūtu likvidējot barjeras. Tas ir tāpēc, ka uh, SAO ir konstatējis, ka tur pastāv diezgan augsts barjeras salīdzinoši vēl uh, ar ārējām investīcijām. Tālāk, sektoru līmenī. Mēs uh, izmantojam šo gravitācijas modeli, attiecinājām to uz uh, būvmateriālu ražošanas sektoru aplūkojam 2013. gadu, kad notika pārēja no direktīvas uz regulu. Tas nozīmē, ka standarts tika harmonizēti dalību valstīs un samazinājām to, kā tas ir ietekmējis uh, celtniecības materiālu sektoru pirms uh, politikas izmaiņas un pēc izmaiņas un konstatējām, ka pa 3% ir palielinājusies tirzniecība Eiropas Savienības iekšpusē tieši šo politisko nostādījumu izmaiņas uh, dēļ. Tātad rezultāts par vienu gadu. Un došu tagad vārdu Čakam Peltmanam, kurš pastāstīs par brīvu pakalpojumu kustību. Thank you. Paldies.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 Vēlējos teikt, ka šis 3% pieaugums bija pēc IMCO komitejas izsēdoto mm, priekšlikumu pieņemšanas. Thank you. Par ceturtdienas materiāliem. Paldies. Um, single market for services and we uh, Eh, mēs eh, mm, izdarījām trīs eh, lietas. Vēlējos skaidri pateikt to, ka pakalpojumi ir ļoti atšķirīgi no precēm. Un, protams, ka var ļoti daudz ko vispārināt attiecībā uz precēm, bet ne uz pakalpojumiem. Tur ir ļoti dažādi aspekti. Uh, Un arī um, regulātoriem un um, likumdevējiem tas vienmēr ir sagādājis problēmas. Un tāpēc mēs uh, no sākuma izstrādājām um, vienotā pakalpojuma tirgus modeli, jo cilvēkiem ir eh, jāsaprot, ko tas uh, nozīmē. Un uh, tad mēs arī kaut ko uh, teicām par uh, plaisām šajā uh, tirgū. Uh, pakalpojumu uh, modelis. Uh, ir eh, viens no ieguldījumiem un deficīti tādā ziņā, kur joprojām pastāv eh, fragmentācija, kā arī deficīts funkcionēšanā, jo dažkārt eh, tas tieši ir mm, kompetences jautājums, konkurences jautājums. Un ko jūs šeit varat saskatīt? Ja, protams, to ir grūti izlasīt, tomēr jūsu rīcībā ir arī kopijas. Un varbūt esat e, ierakstījušies ziņojumā, tas ir 9. lapasē apkopojumā. Dana un citu um, apkopojumā tas ir iekļauts. Tur ir um, e, iekļauta um, ļoti sarežģīta sistēma vienā lapusē. Un es centīšos viens mazliet laikā to izskaidrot, lai saprastu, kā e, šis e, pakalpojumu tirgus ir jādefinē un jāsaprot. Tas sākās ar e, šo te līgumu galviņu, kur ir vispārējie līguma nosacījumi pakalpojumu brīva kustība, Eiropas Savienības konkurences politika, Eiropas Savienības tiesība aktu un Eiropas standārti. Un dažkārt eh, notiek eh, tā, ka šīs lietas tiek aizmirstas, un patiesībā ļoti daudz, kas ir atkarīgs eh, no šīs galviņas. Tad ir horizontālie pakalpojumi, protams, tie ir atkarīgi no mm, horizontālo pakalpojumu direktīvas, un tie var darboties pateicoties šai galviņai, un tas ir ļoti svarīgi. Un arī, protams, tātad iepirkums strādā saistībā ar koncesijām. Uh, Un uh, tad arī uh, tad, uh, infrastruktūras uh, tīklu industrijām. Un kas attiecās uz iekšējo tirgu, tas tiešām cieši uh, no lēmumu pieņemšanas fragmentācijas. Protams, uh, ka uh, piemērota subsidiaritāte virz uz priekšu Eiropas Savienības pilnvars un šādā gadījumā nepieciešams Eiropas Savienības aģentūras, tām ir jādarbojas. Uh, Eh, ja eh, jūs eh, to mm, vēlties, tad jebkurā gadījumā iekšējais tirgus kļūst fragmentēts. Un tad ir sektoriālo pakalpojumu režīms, kas ir sadalīts sešos blokos, un te jūs eh, paši varat to redzēt, tur ir finanšu tirgus, eh, transporti, eh, tīklī, regulējumās profesijas, izlaicīgie pārobežu pakalpojumi, kā arī jūtīgie sektori, kuri ir izņemti no pakalpojumu direktīvas. Un uh, Mm, tagad pārobežu veselībai ir sava mm, direktīva. Tāda pārobežu režīmi vienotā tirgus aktivitātēm. Tur ir iekļautis tad, mm, digitālais tirgus, iekšējā tirniecība. Tas viss ir saistīts ar dažādiem aspektiem, un tāpēc to visu ir sarežģīti risināt kādā citā veidā, izņemot šo pārobežu modeli. Eh, mūsu ziņojums ir eh, ļoti plašs, un ko mēs šeit izdarījām? Mēs uh, savācām nesenākos pierādījumus, kāds varējām atrast, un uh, kam ir kvantitīvs balans, un šajā tabulā jūs varat uh, redzēt uh, to, ka pakalpojumu uh, direktīvai, finanšu tirgiem, uh, elektroniskai uh, tirzniecībai, uh, gazai, elektrībai. Tā tik tiešām uh, ir uh, diezgan labas kvalitātes uh, aprēķini Mēs eh, zinām eh, par, tad, par dzelzceļa pārvadājumā eh, kravām, kāda ir situācija. Un es tik tiešām vēlētos aicināt Eiropas parlamentu, lai viņi skatītu visas lietas kontekstā un šai sakarā eh, dzelzceļa eh, kravu pārvadāšana ir eh, tiešām problēma, un tas ir saistīts arī ar loģistiku. Mums ir jārīkojas daudz drosmīgāk šajā sakarā. Ir aprēķini, kas ir arī pieejami parlamentam. Un, eh, diemžēl, attiecībā uz profesionālajiem pakalpojumiem ir eh, tiešām maz darbs eh, veikts, un problēma ir arī saistīta ar datiem, jo visvienkāršākās lietas pat nav pieejamas. Piemēram, mēs nezinām to, cik daudz ar profesionālu juristu dažādos aspektos var darboties Eiropas Savienībā. Jūs sakat, tā nevar būt, bet tomēr tā ir. Jums vajadzētu runāt ar eh, cilvēkiem, tad eh, tirdzniecības ģenerāla direktorātā. Jūs nevarat, eh, mm, jūs neticētu, cik tas ir sarežģīti. Visi šie pētījumi ļoti atšķirīgi, un lai uh, eh, saprastu, kā mēs skatāmies šo ziņojumu, mēs esam izveidojuši šo uh, pielikumu, tur ir uh, šis, šis lamāk, zemākais līmenis, tad ir augstākais līmenis, kas ir 637 miljārdi, bet uh, pāri visam ir šāda palēkā zona, mums nav ne jausmas, cik liela tā ir. Un uh, tā ir vai nu um, neaprēķināta Un tad parlaments norādījusi trīs aspektiem, vispārējais eh, nav eh, aprēķināts, un tas, protams, ir ļoti būtiski. Un tad ir tādas lietas, kuras nemaz nevar aprēķināt, un dažkārt eh, tie ir dinamiskie efekti, bet, protams, ka tie ir ļoti svarīgi, līdz ar to tas ir daudz vairāk par 637 miljardiem, tomēr es nevaru pateikt, cik daudz tas ir. Un tad ir arī vairāki tādi, tādas problēmas, trūkumi, kas jāaptur prātā. Ir šī tie ābolu, uh, apelsīnu un bumbieru problēma. Un te tiešām ir ļoti daudz dažādu tādu problēmu un trūkumu. Vai ir kādi jautājumi? Vai arī turpināsim prezentācijas? Tātad turpinām prezentācijas. Nākamais pētījums par digitālo vienoto tirgu. Uh, thank you. Uh... Paldies. Es runāšu par septiņiem aspektiem saistībā ar digitālo iekšējo uh, eh, tirku, saistībā ar e-komerciju. Mūsu uh, pieeja ir uh, tāda, ka mēs centāmies uh, pārskatīt uh, <coughs> likumdošanu, lai saprastu, kādas ir problēmas uh, un uh, to, um, kā likumdošana tiek īstenota un kādas ir tieši problēmas īstenojot um, šos tiesību aktus. Un uh, tad ir arī uh, tad ir vairāki trūkumi. Uh, dažus no uh, tiem mēs centāmies aprēķināt, centāmies aprēķināt uh, asociētās izmaksas. Kas attiecās uz uh, problēmām, ir uh, trīs uh, zonas, uh, kur mēs varējām uh, Eh, aprēķinā, veikt eh, kvalitīvas eh, aprēķinas. Viena ir mākoņa skaitļo, skaitļošana. Problēmas ir saistītas ar tātad, tieši pakalpojumu sniedzēju uzticamību un uh, tiesību aktu uh, konsekvences, tad problēma ir uh, tāda, ka tad, kad uh, tiek uh, uzglabāti uh, dati uh, mākoņu skaitļošanas uh, veidā, tad uh, nav skaidrs, kurš ir atbildīgs uh, par uh, datu uh, uzglabāšanu. Un tad ir arī maksājumu uh, zona, kur uh, iespējams nav liels juridisks problēmas, domāju, problēmas uh, ir vairāk uh, saistīts ar komerca uh, prakses starp dalībvalstīm. Attiecībā uz eh, to, kā eh, dažādas finansiālās sistēmas attīstās dalībvalstīs, tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka tas padara pārobežu eh, maksājumus daudz dārgākus. Un trešā joma ir tā pakalpojumu daļa, kura ir būtiska tirdzniecībai tādā ziņā, ka diezgan daudz uh, fiziku preču tādā veidā tiek nopirkts un tās ir kaut kā jāpiegādā. Uh, Un šajā eh, zonā eh, eh, ir, protams, likumdošanas trūkums, tomēr mēs uz, norādām uz to, ka problēma arī tā, ka ir problēma arī informācijas trūkums par dažādām iespējām, un tas piegādi padara daudz dārgāku. Un iespējams eh, kaut kādu iemeslu dēļ arī tāpēc nav iespējama eh, pārobežu eh, piegāde. Tad ir arī citas problēmas, kas iespējams ir vēl būtiskākas. Mm, tas, ka, piemēram, digitālie paraksti, identifikācija ir tāda Uh, joma, uh, kas paredz uh, jaunas sadarbības veidus starp pircējiem pakalpojumiem. Tas viss ir ļoti sarežģīti un arī ļoti jauna tēma, un, un ir ļoti grūti šobrīd nāk klājā kādiem jauniem aprēķiniem tāpēc. Un tad ir daži skaitļi, šīs eh, trīs uh, jomas uh, - mākoņu skaitļošana, maksājuma un uh, pasta un paku uh, piegāda kopumā aptuveni 56 miljārdi, um, uh, uh, miljārdi eiro. Un tad ir arī nākamais solis, kur mēs cenšamies Eh, šos eh, izmaksu aprēķinus veikt eh, trīs zonās un cenšamies to iekļaut makroekonomiskajā modelē Eiropas Savienībā, lai saprastu, kāda būs iegūma, ja mēs novērsīsim šīs problēmas. Un ir tā, ka Eiropas Savienības līmenī varētu būt 0,4% IKP pieaugums un tiktu arī izveidot tas 0,22 miljonu Eh, jaunas darba vietas. Eh, šie skaitļi ir eh, saistīti ar to, par ko mēs esam pilnīgi pārliecināti, kur mēs varam sniegt mūsu aprēķinus. Mēs šeit tik tiešām nepretendējam uz to, kas nezinām pilnīgi pārskats par visu digitālo tirgu. Un uh, noslēgumā vēlos uh, teikt, uh, ka pirmais novērojums ir par to, ka digitāla ekonomika, protams, pieaug un tā aug saistībā ar tradicionālo ekonomiku. Robežas ir diezgan izplūdušas un atlikušās problēmas, kas saistītas ar digitālo tirgu. Tas norāda uz to, ka tas kļūs aizvien būtiskāks e-komercijas jomā kas attiecās uz eh, būtisku uh, likumdošanas aktivitāti pēdējos uh, gados. Uh, tā ir saistīta ar video uzraudzīšanas sistēmu, kas cenšas saprast, vai tik tiešām šie tiesību akti risina uzdotās problēmas. Un tad ir vēl viens novērojums par to, ka iespējams daudzās no šīm zonām ir uh, tāds eh, nelikumdošanas eh, veids, kā risināt problēmas, eh, kā piemēram dažādi brīvprātīgi līgumi, standarti un tā tālāk. Tas ir ļoti daudzsološi arī tāpēc, ka šī zona tik ļoti ātri attīstas, ka likumdošanai vienmēr ir jāsako tehnoloģiskajai att attīstībai. Un um, kopumā var teikt, ka tad, tad uh, es iepazīstināju ar skaitļiem uh, trīs konkrētās uh, jomās, bet ir skaidrs, ka šie skaitļi, par kuriem runājam, tie ir tiešām ievērojami. Šīs tā atšķirības ir ievērojams. Paldies! And were you also giving the Jūs mums pastāstīsiet arī par patērētājiem un publisko iepirkumu. Thank you. Okay, good morning. Um, I'm going to speak to you today about... Jā, labrīt visiem. Jā, es pastāstīšu par situāciju ar publisko iepirkumu. Visu pirms um, pastāstīšu par veikto pētījumu un tām mērķiem, līdzīgi citiem pētījumiem uh, uh, mums lūdza aplūkot un izvērtēt uh, izmaksas, proti cik daudz mums izmaksā šie brīža deficīti publiskā iepirkuma likumdošanā. Kā mēs to izdarījām? Mēs aplūkojām attiecīgo literatūru un uh, paskatījāmies, ko var izmantot, lai novērtātu situāciju, lai aprēķinātu izmaksas. Par to es pastāstīšu vēlāk, kā mēs konkrēto gadījumu analīzi izmantojām šajā novērtējumā. Tad eh, ekonomiskajā analīzē eh, mēs veicām uh, ļoti konkrētus pētījumus. Aplūkojam arī trīs gadījumus, lai saprastu, kādi robi ir um, attiecīgajā likumdošanā. Aplūkojam transportu, būvniecību un uh, pārtikas produktu sektoru kas eh, mums šķita ļoti relevanti. Un eh, turpinot ekonomisko analīzi, mums eh, izdevies apreikināt robu izmaksas un šo robu likvidācijas potenciālo ieguvumu, kas varētu būt visinteresantākais manā prezentācijā. Tad vispirms par tiem robiem, jeb deficītiem šī brīža likumdošanā. Nu, visu pirms jāpiemin, ka šie e, robi eksistēja vēl pirms e, jaunās e, direktīvas par publisko iepirkumu, kas tika pieņemta 2014. gada janvārī. Tas tā notika, jo mūsu pētījumu mēs veicām pirms šī datuma. Uh, Mums bija nepieciešams uh, kvalitatīvs vērtējums ar arī zināmiem kvantitatīviem rādītājiem. Tātad um, tas viss balstās uz situāciju pirms 2014. gada janvāra. Tad, ko mēs uh, šeit uh, identificējām? Vispirms darbības joma. Tā nav pietiekami precīza, līdz ar to iestādes. Ja var eh, izvēlēties pilnu režīmu, nevis ierobežoto, eh, šādi ietaupot izmaksas. Un tad procedūras. Tur trūkst elastīguma, kas, mums, kas mūs ļoti satrauc. Stratēģiskais iepirkums. Te mēs vēlētos iekļaut vidas mērķus Pagadam šeit ir zinām risku faktori attiecībā uz lēmumu apstrīdēšanu. Un pagadam tas netika aplūkots likumdošanā. Piekļuve, te runa ir par valodu barjeram, par atsevišķu valstu specifiku, par dažādiem noteikumiem, par robežvērtībām, tāda arī pārvaldība pārvaldības situācija atšķiras mūsu val dalību valstīs. Un runājot par koncesijām, eh, likumdošana pirms šī gada sākuma bija diezgan ierobežota, un koncesija tirgi lielākoties bija pašmā tirgi. Ko mēs eh, noskaidrojam? Es pievērsīšos eh, lietu Uh, jeb gadījumu pētījumiem, un um, tur mēs noskaidrojām, ka trūkst precizitātes direktīvām un uh, procedūru piemērošanā. Administratīvas izmaksas šķiet pamatšķērslis. Mēs uh, izmantojām divas pieejas, lai veiktu kvantitatīvu analīzi visu pirms 2006. gada pieeja un tas eh, bija no augšas uz eh, leju vērsta un eh, pretējā pieeja no lejas uz augšu. Mēs salīdzinājām izmaksas, salīdzinot aplēstās izmaksas ar reālajām izmaksām, un mēs sapratām, ka Um, ietaupīt mums ir izdevies 22,7 miljārdus, um, bet um, um paliekošas izmaksas ir ap 50 miljārdiem. Savukārt, izmantojot otro pieju, mūsu dati um, bija nedaudz citi. Uh, ietaupījumi 15 miljārdi un uh, atliekošās izmaksas 57,3 miljārdi. Bet eh, tās ir aplēses. Eh, aptuveni mēs varam teikt, kā publiska iepirkuma likumdošana mums ļauj ietaupīt 22,7 miljārdus gadā. Tagad uh, ar šiem ietaupījumiem un ar šo likumdošanu mums izdosies dažus robus likvidēt, bet eh, pagaidām grūti ap, aplēst, eh, izteikt skaitļos eh, to efektu, kāds tam varētu būt pēc 2014. gada 15. janvāra likumdošanas pieņemšanas. Turklāt dažas problēmas paliks neskartas, jo tām ir vietējs vai reģionāls raksturs. Thank you, Chris. And then back to Wojciech on... Um... Paldies, Kris. Un tagad pie patērētājiem. Jā, paldies. Es turpināšu. Es eh, runāšu Marka eh, Pīkoka vārdā, eh, kurš sagatavojas šo pētījumu, bet nevarēja būt klāt šodien. Pie, pieeja ir ļoti līdzīga. Mēs saprotam, mēs cenšamies saprast, kas notiek patērētāju sektorā, cenšamies eh, identificēt eh, robus arī šeit, tās augstās deficītus, eh, cenšamies saprast, kā konkrētus patērētājus, piemēram, uzņēmējus var skārt konkrēti robi. Tad mēs meklējam pierādījumus literatūrā, aplūkojam gadījumus, veicam ļoti konkrētus pētījumus. Ļoti grūti šeit nāk klājā ar konkrētiem skaitļiem, līdz ar to mēs um, nedaudz citādi aprēķinām šeit uh, lietas, par ko izstāstīšu sīkāk. Kur tad ir šie robi? Piemēram, trūkst tirdzniecības garantiju, jo šī brīža likumdošana ir pārāk fragmentēta, tad ne visas jomas aptverēs likumdošana, piemēram, transakcijas, kad eh, patērētāji eh, pārdot komerc tirgotājiem, eh, kur un ir par augstsvērtības precēm, bet diezgan šauriem tirgiem. Tad ir patērētāji transakcijas, kas notiek ar izsoļu palīdzību, eBay transakcijas, piemēram, kas netiek aptvertas un patērētā kredīti. Pagaidām ES likumdošana nav obligāta, tad arī azartspēles un uh, online azartspēles uh, kur arī ir um, problēmas. Mēs aplūkojam konkrētus gadījumus šajās jomās, koncentrējoties uz uh, tirdzniecības garantijām, patēriņu kredītiem un uh, azartspēlēm uh, tiešsaistē. Un ko mēs redzam? Viss Lielākos skaitļus mēs redzam azartspēļu jomā. Mēs te redzam kopumā 5,5 miljārdus eiro. Un lieta tāda, ka azartspēļu noteikumi atšķiras katrā valstī. Tātad izmaksas attiecināmas uh, uz. Uh, šo robu likvidāciju. Likvidējot robus, mēs varam gūt peļņu šajā jomā, ietaupīt. Un e, tad nākamais aspekts būtu palīdzēt e, tiem, kas ir atkarīgi no azartspēlēm. Vienoties tirgus te varētu uzlabot situāciju. Un e, šīs aplēses arī uh, ir iekļautas uh, galīgajā prēķinā. Uh, Tad runāju par patēriņu kredītiem. Te mēs redzam zemāku skaitli. Un uh, runājot par tiesniecības garantijām, skaitlis ir samērā mazs. Tā mēs centāmies uh, aprēķināt uh, cik mēs varētu iegūt, likvidējot visus robus patērētāju akī, un mēs nācām klājā ar skaitļā pa 58 miljārdiem eiro. Noslēgumā patērētāju akī ir joma, kur uh, likumdevē bijuši ļoti aktīvi pēdējo gadu laikā. Uh, patērētājiem tagad ir vairāk tiesību, pilnvaru, bet eh, paliek arī robi, kas jālikvidē. Mm, mēs runājam par darbības jomu šajā likumdošanā, atsevišķās jomās tur, kur iekšējais tirgus vēl nav izveidots, un azartspēles ir viens potenciāls kandidāts. Mm, bet, jā, protams, nav viegli šo robu likvidēt. Vēl viena piezīme ir sasaisti ar citām likumdošanas jomām. Patērētājs spēlē centrālo lomu iekšē tirgus funkcionēt spējā. Līdz ar to vajadzētu plašāk skatīt um, šo patērētāju kī un sasaistīt to ar pieejumu, iekšējiem tirgumu ar pieejumu, pakalpojumu veikšanai jāskatās, kā mēs varam mainīt biznesa modeli un kā likumdošanu var modernizēt, lai tā atbilstu modernā iekšējā tirkus prasībām. Paldies, tas būtu viss no manas puses. I, I should have done this at the beginning and I apologize. Man tas bija jādara pašā sākumā. Es eh, nebiju īsti precīza savos paziņojumos man bija jā, tas jāpasaka. Tad runājot par vienotas Eiropas izmaksām, Marks Hafners par to stāstīja par pakalpojumiem, stāstīja profesors e, Žaks Pelkanks no SEPS. Kris Smits stāstīja par um, publisko iepirkumu. Viņš ir no Europe Economics. Uh, un Vojģeks Persinskis no GHK International stāstīja par digitālo vienoto tirgu un patērētāju akī. Jūsu mapēs jums ir visu šo prezentāciju versijas angļu valodā šobrīd Tā ka jūs vēlaties saņemt arī tulkojumu, jūs varētu varbūt izcelt atsevišķas eh, daļas, kuras jūs īpaši interesē. Tas palīdzēs arī ietaupīt izmaksas. Tas viss balstās uz mūsu pašu ziņojumiem, un es aicinu jūs izlasīt eh, šo materiālu. Uh, prezent... ne visu mēs dzirdējām šodien, tam vienkārši nebija laika. Jūsu mapēs ir daudz detalizētākā informācija, bet eh, paskatieties, tas nedaudz mulsinoši digitālā tirgus eh, prezentācija un publiskā iepirkuma prezentācijas ir um, eh, abas ieliktas trešajā mapītē. Tad tur ir abas prezentācijas, domājiet par to. Bet arī um, uh, konkrēto lietu pētījumi ļoti interesanti. Tur par medicīnas ierīcēm ir ļoti interesants gadījums um, par situāciju iekšējā tirgu. Un runa nav tikai par izmaksām, bet par to, vai var atļauties augstas kvalitātes produktus, vai šie produkti ir viegli pieejami. Tad runa nav tikai par izmaksām. Un šī ir ļoti relevanta lieta. Tas būtu jāpiemina runājot ar interesantiem. Tā kā 53. lapusē pie vienotā tirgus prezentācijas sākas ļoti interesanti lietu apraksti. Izlasiet tos lūdzu. Es aicinu jūs tiešām to darīt un aplaukot piemērus. Man, protams, Marija Grapīni vēlas uzdot jautājumu ir ļausim viņai to darīt. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos visu pirms eh, jūs apsveikt. Paldies, ka mums bija iespēja runāt par šiem jautājumiem. Paldies arī ekspertiem, kas izteicās par pētējumiem vienotā tirgus jomā. Protams, eh, saprotu, ka pētījumi bijuši daudz dziļāki un eh, mēs nedzirdējam visu eh, prezentāciju ietvaros, bet es izlasīju visu ļoti detalizēti, jo manai valstī situācija ir ārkārtīgi relevanta. Man ir jautājums, es nezinu īsti, kam adresēt, bet droši vien jau jūs sapratīsiet. Uh, Mm. atbildīgs eksperts uh, atradīsies. Jūs teicāt, uh, ka iekšē tirgo vēl ir daudzas nepilnības konstatējamas. Ko jūs domājat par maksājumu dokumentu ietekmi uz šo situāciju, kas atšķiras katrā valstī un ko reglamentē dažādi noteikumi? Rumānijā tur es pārzinu vislabāk situāciju. Uh, problēma tāda, ka šie maksājuma dokumenti cirkulē, nonāk apritē tirgu. Es runāju par ļoti specifiskiem maksājuma dokumentiem, kas var pat bloķēt iekšēja tirgus funkcionēt spēju. Un turpinot papildu jautājums, vai jūs aplūkojat eh, pirkšanas pārdošanas uh, līgumus jūsu pētījumā. Ja, piemēram, Rumānijas tirgotais valas pārdot preces, izmantojot eh, metro ķēdi. Rumānijā viņam jāparaksta viens līgums, Vācijā cits līgums un citā valstī vēl viens modelis. Tātad administratīvās izmaksas pārvaldot visus šos līgumus ir ļoti augstas. Vēl viens jautājums par uh, publisko tirgu. Te mums ļoti bieži sanāk kavēt, jo konkursu procedūras ir ļoti sarežģītas. Vai jums ir konkrēti risinājumi, lai atrisinātu šo problēmu? Jo notiek 6-12 mēnešu kavēšana vienkārši tāpēc, jo noteikumi pārāk sarežģīti ar savu veidu korupciju iekšējā tirgu. Paldies! Lisa Džeksāvi. Nākošais jautājums. Paldies, priekšsādātāji. Šie cipari tik tiešām ir kolosāli. Un vienkāršot varētu teikt, ka ja Eiropas Savienība varētu pabeigt vienoto tirgu, tad visas izaugsmas un nodarbinātības problēmas būtu atrisinātas. Tāpēc mans jautājums ir sekojošs. Politikā mums bieži vien ir jāizvirza prioritātes. Ja Junkers būs komisijas priekšsēdētājs, tad eh, kādas varētu būt svarīgākās lietas, eh, lai eh, pabeigtu iekšējā tirgus veidošanu? Ja tikt uzdot šāds jautājums, tad ko varētu atbildēt šādā sakarībā viņam? Un tālāk par barjeru likvidēšanu iekšējam tirgumu un eh, par vienu no komisijas eh, prioritātēm smart regulation, tātad viedola regulācija. Ko jūs varat teikt par šo saikni? Un trešām kārtām, jūs stāstījāt par reģionālām atšķirībām. Ja mēs apskatām, piemēram, Franciju un Spāniju, un jūs sakat, ka tās varbūt vismazāk iegūtu tad, ja šādas barjeras tiktu likvidēts, ja es pareizi sapratu no prezentācijas, tad no kurienes tas nāk? Uh, Katrā ziņā informācija bija ļoti interesanta, vismaz manā valstī. Lielākā daļa cilvēku uzdod šādu jautājumu. Viņi grib zināt, kāds ir labums no Eiropas Savienības, ko Eiropas Savienība man dod. Un ja var cilvēkam pateikt, ka iekšējais tirgus un iekšējā tirgus funkcionēšana mm, dod tik un tik, jo pēdējā gadījumā šī informācija nav viegli saprotama. Paldies, ja kurā gadījumā par atbildi, ko jūs sniegsiet. Trešais jautājums, un pēc tam varbūt jūs varētu atbildēt uz visiem trim jautājumiem kopā, saka priekšsēdētāji. Un tad uzklausīsim uh, Kārlis Kēr nākošais jautājums. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties ekspertiem par šiem pētījumiem. Es atceros uh, Čekīnī ziņojuma uh, rezonansi savulaik tur tika nosprausti iekšējās e, politikas mērķi iekšējiem tirgumu, un es domāju, ka šis e, ziņojums tādā pat veidā mums palīdzēs rast inovatīvas e, virziens uz priekšu, tāpat kā tas bija savulaik ar Čekīnī ziņojumu. Jā, protams, ka ne visas valstis iegūs vienādā veidā Un tāpēc ir nepieciešams politiski analizēt to, kā mēs varētu visu šo situāciju tomēr saglabāt tādu viendabīgu, bet visā visumā runājot, visi un katrs iegūs no tā, ja mēs uh, atsakāmies no barjerām un dažādiem šķēršļiem, lai pēc iespējas vairāk iegūtu no iekšējā tirgus. Tas ir īpaši svarīgi vairāku iemeslu pēc. Uh, par vienu jau runāja mūsu kolēģi. krīzes apstākļos jebkas, kas nozīmē izaugsmi, kas dod darba vietas, to vajadzētu pozitīvi vērtēt un veicināt. Un otrām kārtām varbūt tāds politiskāks komentārs. Eh, Daži cilvēki uzskata, ka ir nepieciešams mazāk Eiropas un ka nepieciešama nacionālāka pieeja, bet šie pētījumi parāda gluži pretējo. Mums pilnīgi skaidrs ir nepieciešams vairāk Eiropas. Mums jāatsakās no šādiem valsts līmeņa šķēršļiem. Manuprāt, nav nekādu šaubu par to, ka šajos pētījumos uzmanība ļoti pareizi tiek vērst uz uh, ieguvumu patērētājiem. Uh, labi, pastāv jautājums par uh, azartspēlēm tiešsaists režīmā. Tad kā ir arī ar labdarības organizācijām. Nu, bet šos jautājumus, es domāju, mēs visi nepārunāsim tagad, bet uh, Tik minēt daudz eh, cipar, 36 miljārdi eiro un vēl citi cipari un kopējais eh, aplēstais ieguvums 59 miljārdi. Kā jūs nonākat pie šiem jautājumiem, pie, pie šiem cipariem? To es īsti nesaprotu. Jūs runājat par sadalījumu Bet katrā ziņā, ja es skatos uz šo atsevišķo sadalījumu pa kategorijām, tad saskaidot kopā, es nevarēju saskaitīt visu kopā. Varbūt tur kaut kā savādāk tie aprēķini ir veikti. Jā, un kā tad ir tomēr arī ar tiešsaistes spēlēm online režīmā? Paldies. Dosim iespēju atbildēt uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt tad sākotnējas atbildes no mana viedokļa, un ja jūs piekrītat, tad uh, eksperti varētu teikt kādu vārdu no savu skatījumu. Atbildot Krapinīkunas jautājumiem, gribētu teikt, ka rēķinu izrakstīšana elektroniskā veidā e-invoicing, tas noteikti dotu milzīgu ekonomisku ieguvumu, un es domāju, ka eksperti to varēs apstiprināt un sniegt detalizētāku informāciju tālāk par uh, tirzniecības eh, kontraktiem. Es domāju, ka jā, tur šobrīd notiek uh, darbs. Uh, pie starptautiskiem tirzniecības noteikumiem par eh, valsts pasūtījumu. Es gribētu eh, pieminēt IMCO komitejā pieņemto tiesību aktu par eh, novēlotiem maksājumiem. Arī Itālijas prezidentūras laikā konferences notika šai sakarībā pavisam nesen. Es domāju, ka šai komitejai iespējams būtu jāplūko tas, kā tiesība akti tiek īstenot, jo, kad tiesība akti tika pieņemta, tad jau, kā Grapīnī kundze teica, bija skaidrs, uh, ka ir milzīgi zaudējumi, ka ir uzņēmumi, kas bankrotē, kas gaida maksājumus reizēm astoņus gadus. Un tāpēc arī attiecīgais tiesībās tika pieņemts. Bet, kā pareizi saprotu, tas nav tādu lielu progresu nodrošinājis, nekas īpaši nav sasniegts, tātad pie tā ir jāstrādā. Mēs katrā ziņā būsim gatavi uh, palīdzēt Eiropas parlamentam no savu pētniecību centra puses. Uz nākamo jautājumu atbildot, jāsaka, man šķiet, ka svarīgākais būtu digitālais vienotais tirgus. Un vajadzētu risināt regulācijas fragmentācijas jautājumu. Un tas saistās kopā ar viedo regulāciju vai labāku regulācijas veidošanas darba kārtību joprojām direktīvas tiek pieņemts um, dažādos veidos, tiek reizēm radīts uh, dažādas barjeras, un uh, iekšējā tirgus plūsma nav tik gluda, kādai tai varbūt vajadzētu būt, un varbūt Peltmenkungs varētu teikt dažus vārdus par to, kas notiek, piemēram, uh, ASV, kā viņi tiek galā šādām problēmām, izstāsta brīvprātīgas vienošanās, tālāk par reģionālām atšķirībām, jā, tik tiešām un eksperti noteikti par to varēs sīkāk pastāstīt, viena šokējoša lieta ir tās, ka pēdējā laika pētījumi Korčelī un Moriati pētījumi šogad ir parādījuši, ka visas dalība valsts, un Koeljo kungs arī izdev šādu jautājumu, tātad visas dalība valsts, kuras iestājas Eiropas Savienībā, ir ieguvušas vismaz 10% IKP izteiksmē, un tā ir tāda dinamika laika gaitā, kas palielinās. Vienīgais izņēmums, kas ir jāizmeklē, tā ir Grieķija, kura, kuras IKP nav palielinājies tādā pašā veidā, kā integrējoties citām valstīm, un varbūt eksperti arī par to sīkāk varēs ko pateikt, bet tas ir jautājums, kas, manuprāt, nav pietiekami ticis izpētīts vēl, un iespējams to vajadzētu tomēr aplūkot. Un par tiešsaistes azartspēlēm Mēs neierosinām pētījumā, ka vajadzētu uh, veikt pētījums šai jomā, bet katrā ziņā mēs vienkārši gribam dot norādes, ka šis jautājums ir ļoti sensitīvs un uh, doma te vienkārši bija tāda, ka vienotā tirgū regulēts azartspēles dotu zinām ekonomisku guvumu, un es došu ekspertiem iespēju pastāstīt tālāk konkrētāk par cipariem. Tas, laikam, īsumā no manis, un tad es došu vārdu tagad ekspertiem. Paldies! Es tikai gribu brīdināt, ka priekšsādātājums ir astoņi jautājumi vēl runātāja sarakstā tā, ka, ja varbūt jūs varētu atbildēt ātri, īsti konkrēti par jūsu konkrēto punktu. Paldies. Galvenais jautājums, vismaz, eh, nu, to es varētu censties atbildēt par prioritātēm. Protams, tur ir iekšā arī citas lietas, bet, nu, eh, ko mēs teikt Junkeram, ja viņš prasītu, kādas ir šīs prioritātes? Tā tad ir nepieciešams saprast, kāpēc ir tik sarežģīti, un tas ir, eh, tā kā mēs salīdzinām to ar atspēru tādu, ja atspērs spiež uz leju, tad pretestība pieaug. Tā tad jā, mēs redzam, ka noteikti ir vērts to darīt un turpināt, jo jebkurā ja gadījumā, kaut arī kvantificējot, mēs varbūt to nevaram tik precīzi izdarīt, tie ir milzīgi cipari, un pat ja mēs uz pusi būtu kļūdījušies, vienalga cipari ir liela, tad jautājums ir, kāpēc ir tik ļoti grūti to izdarīt, un šis ir šis atspērs efekts, kā es teicu, un es došu četrus iemeslus, kāpēc tas tā ir. Viens ir pakalpojuma direktīva. Pakalpojuma direktīva, ak, Dievs, jūs, ja jūs būtu šī, bijuši šeit 7-8 gadus atpakaļ uh, IMCO komitejā, viena no fantastiskākajām lietām, manuprāt, ir tas, ka ir tāds kā paklusums par uh, pakalpojumu direktīvu. Jā, nu labi, ir kaut kādas tur zināmas saiknes un tā, bet visā visumā Jautājums, jā, vai šī direktīva ir veiksmīga? Jā, tā ir. Vai tur var darīt ko vairāk? Jā, noteikti, bet tagad mēs nonākam pie tās sarežģītākās daļas. Mm, ko un kā darīt? Otrām kārtām, kāpēc ir grūti to panākt? Tas ir uh, nozaru tīklu veidošana vai tīkls energo tirgu virzīt. Ir daudz uh, vieglāk, kad Putins to dara, bet to ir daudz grūtāk darīt Eiropas Savienībā. runāt par dažādām aģentūrām, nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka jā, no vienas puses tiek it kā teikt tāds jā, bet no otras puses ir vēl viena cita lieta, kas saistās ar network industrijas, tā ir infrastruktūra, tā tad neko mēs nevaram darīt, dabūt par brīvi, ja mēs gribam panākt tādu labi funkcionējošu dinamiku tīkla industrijās dzelzceļā, infrastruktūrās un citur ir nepieciešams milzīgas infrastruktūras, jo daži no šiem potenciāliem iegūmiem ir atkarīgi no infrastruktūras. Tālāk, privātās tiesības. Privātās tiesības tas ir kā nav Eiropas Savienības jautājums, tas ir dalībvalstu jautājums, bet trīs piemēri. Arī tas rada problēmas starp, Eiro, starp dalībvalstīm. Viens ir tirzniecība, tirzniecības eh, likumi, otrais eh, dažādi patērētāji jautājumi, kaut gan esam progresējuši šajā ziņā, tomēr tas ir problēma un digitālais vienotais tirgus. Ja tur ir 327 jautājumi sarakstā, tad puse no tiem ir saistīti ar privātajām tiesībām. Un tieši tāpēc ir tik grūti, kāpēc, vai mēs to varam panākt, varam panākt. Un trešais ir eh, regulējošais eh, heterogēnums. Dalībvalsts, protams, var pilnīgi leģitīmi pieņemt savus tiesiskos aktus un regulējumu, bet, nu, es te negribu būt pesimistisks, bet vienkārši vajag būt mazāk pārsteigtiem par to, ka, ja spiež atspēr uz leju, tad, jā, darbs tiek panākts, bet jābūt zināmiem muskuļiem, lai to izdarītu. Paldies, pavisam īsi. Bija jautājums par uh, azartspēlēm un šiem cipariem. Te ir dažādas pieejas izmantotas uh, azartspēles. Tas bija viens no konkrētiem gadījumiem, kas tika aplūkots, bet kopīgais cipars tika iegūts savādāks, skatoties uz patērētāja kī kopumā. Tātad šajā ziņā. Tātad šīs lietas nevar tiešā veidā salīdzināt. Un ieguvums, kas uh, ir identificēts attiecībā uz azartspēlēm, tas pirmām kārtām atkarīgs no eh, ieņēmumu konverģences. Ja mēs skatāmies dalību valsts tirgos, tad uh, azartspēļu sektors ir ārkārtīgi atšķirīgs dalību valstīs. Un otrkārt potenciālais ieguvums no tā, ja limitē izmaksas, kas saistīts ar problemātiskiem uh, azartspēļu spēlētājiem. Nu, tās divas uh, atsevišķas lietas. Es nevaru teikt, ka visa realitāte ir iekļauta, jautājums ir ļoti sarežģīts. Un, uh, ja jūs gribētu sākt domāt par konkrētām likumdošanas darbībām, tad tur būtu daudz dziļāk un detalizētāk viss jāpapēta. Varbūt arī ar to var beigt. Paldies! Pavisam īsi atbildēšu uz eh, dažām politikas rekomendācijām, saka nākamais eksperts attiecībā uz precēm, preču brīvu aprit. Uh, Ko mēs savā pētījumā? Mēs veicām kvantitatīvu darbu un uh, arī kvalitatīvā ziņā centāmies aplūkot dažādas iesaistītās puses, patērētājs, MBU un raudzīties, kādi ir šķēršļi preču brīvai kustībai. Un secinājām, ka uh, Pastāv lielas atšķirības harmonizētu noteikumu un produktu standartu pieņemšanā, kas izriet no dažādām direktīvām. MVU, ja tiem ir jānodrošina atbilstība dažādiem standartiem, tad viņi mums norāda, ka viņiem tas ir samērā dārgi, ja viņi grib pārdot savus produktus dažādos tirgos. Un viens interesants aspekts, kādu esam konstatējuši, ir tā sauktā mājas pircēja pastāvēšana, tāpēc, ka pastāv zināmas kulturāls preferences, patērētāji pērk savus produktus vietai nekā pār robežām, kas, protams, negatīvi ietekmē starp Eiropas Savienības tirzniecību. Un viena opcija, kādu esam identificējuši, kā ar to varētu tikt galā, tas ir uzlabot uh, e-komerciju, e-tirzniecību, tātad uh, uzņēmums uzņēmumam vai uzņēmums patērētājiem. Tātad tas ir jāuzlabo, un tad tas labāk iekļausies visā iekšējā tirgus funkcionēšanā. Tātad daži aspekti pavisam tā īsi. Uh, kādas varētu būt politiskās izvēles, bet mēs vēl neesam atraduši vēl tādu pilnīgi drošu schēmu, kā tikt gaļā no visiem šiem šķēršļiem ļoti īsā laika termiņā. Par reģionālām atšķirībām mūsu pētījumā mēs balstījāmies uz um, es, OECD datiem, un uh, atkal mēs redzam, ka ir uh, ieguvums visām valstīm, ja tiek likvidētas tirdzniecības barjeras. Ir dažas valsts, kurīm iniciāli sākumā ir sāku, bijušas augstākas barjeras, tātad sākumā tām ir bijis uh, augstāks barjeru līmenis, ja tās būtu bijušas likvidētas, tad varbūt tās būtu vairāk ieguvušas no šo barjeru likvidēšanas. Tātad tas pavisam īsi atbildot uz dažiem jautājumiem. Paldies, nākošie trīs runātāji - Kanlangena, Stepaničkungs un Vizinek Huzarī. Virģīnija, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka šie ziņojumi ir ļoti būtiski. Un tas tik tiešām atspoguļo, cik būtisks ir vienotais tirgus. Jā, man vienmēr ir kā pārsteigts tas, ka šie šķēršļi turpina pastāvēt, ka tie ir. Tas ir uh, process, kas uh, nebeidz turpinās, bet man ir tik tiešām pārsteigts tas, ka pastāv tik daudz šķēršļu. Un tas tikai norāda, kādām ir jābūt galvenajām darba jomām turpmākajos gados mums nepieciešams uh, veicināt izaugsmu un darba vietu veidošanu Eiropai. Tālāk konkrētāk par jautājumu. Jūs runājat par uh, IKP palielinājumu. Mans jautājums ir, vai mēs te runājam par uh, kumulatīvu uh, palielinājumu visās jomās, tātad tīri par šo ciparu, kā jūs pie tā nonācat? Paldies priekšsādātāji, paldies uh, par šo prezentāciju un par Stefaniem, saka Stefanek kungs. Uh, man ir tāds viens pamatjautājums. Kādas ir barjeras, kuras vajadzētu izskaust vispirms, it īpaši pakalpojumu jomā, lai sasniegtu potenciālo ieguvumu? Un otrs, mums jau bija, zinām, diskusija par patērētājiem, bet runājot par patērētāju, eh, par pakalpojumu direktīvu Vai mums ir nepieciešama vēl viena direktīva, vai mums ir vienkārši jāuzlabo pašreizējās direktīvas eh, un direktīvu īstenošana? Paldies. Nākošais jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau iepriekšējie runātājs arī gribu pateikties par ziņojumiem un pateikties par ļoti kvalitīvo darbu. Man nedaudz ir tāda sajūta, ka šajā pētījumā ir darbs ļoti vērsts uz potenciālo ieguvumu no iekšējās tirgus funkcionēšanas, bet es domāju, ka mūsu līdzpilsoņi droši vien gribētu redzēt pieeju, kas varbūt nepasniedz iekšējo tirgu tikai kā labuma nesēju un devēju. Protams, jā, ne šajā komitejā mēs tagad runāsim par pretējo, bet katrai medaļai ir arī otra puse un iespējams, ka pastāv arī kaut kādi atsevišķi negatīvi efekti uh, ietekmes, un es domāju šeit par gadījumiem, par lietām, kas varbūt nav likumdevēja tiešās regulācijas jomās, bet, uh, piemēram, te es domāju par fiskālo optimizāciju, tātad nodokļu optimizāciju, uh, te saistās nodokļu jautājums ar iekšējo tirgu, tāpat arī par digitālo tirgu, Amerikā, piemēram, ir uh, pieredze uh, attiecībā uz šo nodokļu optimizāciju, un es domāju, ka mums ir zināmi sektori, jā, pakalpojums sektors, uh, kur ir padziļināts šis darbs, bet Francijā revīzijas palāta runā par to, kā. Ka ir apietas zināmas lietas, tātad arī pakalpojumu direktīva, kā tas uh, attiecas uz pašnodarbinātiem, tātad atkal notiek kaut kādas apiešanas un krāpnieciskas uh, darbības un formas, un tāpat runājot arī par azartspēlēm tiešsaits režīmā. Labi, tirgus ir fragmentēts, bet joprojām tas pastāv kā sektors, un ja šāda situācija pastāv, tad varbūt tā ir kaut kāda aktivitāte, kas tomēr ir pietiekami riskanta, un es tāpat domāju par naudas atmazgāšanu, kriminālām darbībām un risku, kāds pastāv sporta integritātei un godīgumam. Ar nožēlu pauž to, ka žēl, ka mums nav kvantificēta kaut kādi citi fenomeni, kas varbūt uh, nav tik eh, būtiski šajā tirgu, bet ko mūsu līdzpilsēņi uztver kā ļoti svarīgus. Paldies! Paldies priekšsādātāji! Langens kundzē teikšu, ka mūsu izpratnē cipari ir ikgadēji cipari. Tātad ietekmē vajadzētu būt kumulatīvai, bet, protams, ka aprēķini, ko mēs sniedzam, ir tāda par pakalpojumu direktīvu. Stepanovičs kungam atbildot, protams, ir divi elementi, ir uh, īstenošanas uh, elements un no direktīvas izslēgto sektoru efekts. Tātad uh, jums pašam ir jāveic politisks analīze, bet katrā ziņā ir zināms darbs vēl veicams pakalpojumu direktīvas ieviešanā. Rozieres kundzei gribētu teikt, ka, protams, jā, mēs varam veikt tālāk darbu, ja vien tas ir nepieciešams, jūs to mums prasat. Varbūt atkal vārds īsi uh, maniem kolēģiem. Paldies! Pār pakalpojumu direktīvas ieviešanu mums nav jaunāko materiālu, un tas varētu būt interesants uh, materiāls Inko komitejai. Bija ļoti, ļoti detalizēts ziņojums 2011. gadā, un uh, specifisks sektoru pētījums 2012. gadā, apsakojams. Tur ir runa par eh, tādām ļoti konkrētām lietām, par juridisko formu un eh, profesionāļiem. Un eh, tiek regulējuši autonomi it kā dot dalību valstīm, bet tāpat laikā arī nē centieni, jāsaka, ir bijuši ļoti labi, bet, nu, nevar teikt, ka tas viss tā būtu darbojies. Pakalpojumu direktīvas ieviešana varbūt nav tik eh, neveiksmīga, kā tā ir eh, reizēm atspoguļota, bet tā ir ļoti sarežģīta un tur tā ir ļoti plaša, visaptvaroša direktīva. Tāpēc es argumentētu, ka ir laiks jaunai īstenošanas inventarizācijai tikpat detalizēti kā 2011. gadā. Un to var izdarīt divējādi. Vai nu komisijai var ļaut to darīt, vai to var darīt tā, kā tas tika izdarīts 2010. gadā starp dalībvalstīm. Starp, ļaujiet dalībvalstī tātad vienai otru pārbaudīt, izpētīt, tik sadalīts valsts 4-5 valstu grupās un uh, Eh, savā starpā viņi strādāja, un pēc tam 2011. Eh, gadā tika sniegts pārskats par to rezultātu, un tas bija kolosāls pasākums, jo dalība valsts, kurām ir tāda vieglāka regulācija, teiksim, X jomā, redz citas dalība valsts, kurām ir smaga regulācija, un tad viņi prasa, kāpēc jūs to darat. Mums nav nekādas īpašas problēmas ar šādu vieglu regulējumu, tad kāpēc jūs uz, uzliekat visu šīs papildus izmaksas? Un uh, Tas, jāsaka, ir daudz veiksmīgāks veids nekā komisija to dara dažādu iemeslu pēc, un ja ziņojums ir tāds kārtīgs, tad jūs Simko komitejā ļoti daudz ko to varat izdarīt. Tātad te ir runa par to, ka vienkārši viena valsts otru, tā teikt, aplūko un analizē. Un te bija jautājums par kompaktiem. Es te varētu pateikt tikai trīs teikumus. Savienoties, savienoties valstīs ir daudz mazāk saikni starp federālo un valsts līmeni, štatu līmeni. Štati dara lietas vispār neiesaistot federālo līmeni, bet mums bieži vien ir eh, tātad Eiropas līmenis laukās, mm, ko tad dalībvalsts dara. Dalībvalsts var darīt lietas bez komisijas un Eiropas līmeņa un vienalga darīt to iekšē tirgus labā. Kā tas notiek ASV štatos, jā, situācija ir sarežģīta, bet nu vienkārši tā. Uh, ir štati grupās, un tiem nav jābūt visiem 50 štatiem, ir mazāks grupas. Viņi izdara tādus kompaktus, eh, ir eh, tādi kā līgumi, eh, ap, apmēram 1200 par tādiem jautājumiem, kur federālais līmenis vai nu nevēlas iesaistīties, vai tam neļauj iesaistīties. Un tas tirgu ASV štatos padara daudz pieņemamāku un vieglāku. Un ir vērts papētīt, vai tas varētu būt alternatīvs veids, kā uh, risināt šo likumdošanas uh, homogentāts jautājumu. Tas ir ļoti dārgi uzņēmumiem, bet ir nepieciešams tomēr pamats. Varbūt to var panākt brīvprātīgi. Jā, pastāv tiesības regulēt šo jomu, bet varbūt, ka var veidot kaut kādu grupu, kur piedalās tie, kas vēlas to eh, darīt. Tādā veidā arī iespējams saglabāt šo regulācijas autonomitāti. Uh, Un vēl pēdējais komentārs. Es nevaru izteikties par citiem kolēģiem, bet mēs esam lielu uzmanību uh, savās lapas pusēs pievērsuši tam, ka pakalpojumu tirgs, iekšējais tirgs pakalpojumiem nav dzīšanās pašos dziļumos un bet tā ir kā tāda iespēja. Tātad no augšas uz apakšu liels diskusijas bija pakalpojumu direktīvas jomā. Mēs zinām, ka tur lietas nebija pareizas, izņemot šo pārobežu pakalpojumu elementu. Tas ir uzlabots, bet joprojām nedaudz tāds trausls. Un ekonomisko un sociālo lietu komiteja ir veikusi kolosālu darbu, parādot, kāds faktiski darbojas, bet eh, visādi citādi es domāju, ka nav korekti diskreditēt pakalpojumu direktīvu, gluži pretēji. Es domāju, ka tā ir darbojusies eh, labi un tā spēja aizsargāt tos elementus, ko jūs minējāt. Jā, labi, jā, nodoklis nē, bet nu nevar taču visu panākt. Uzņēmumu nodokļa ir jautājums, ko Eiropas Savienība varētu risināt, neatņemot dalībvalstīm iespējas un tiesības uzlikt nodokļus. Uh, nodokļu bāzē, nevis likmēs, bet nodokļu bāzē varētu darīt izmaiņas, kas uh, varētu palīdzēt izvairīties no problēmām, kādās esmu nokļuvuši. Un tagad uh, mm, došu vārdu četriem pieciem runātājiem un uh, tad. Tad runātāji. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Kundze. Eh, man ir pavisam īsta jautājums, eh, īsta tāpēc, eh, ka laiks tā uzskrien uz priekšu. Manuprāt, šīs debats ļoti labi parāda to, ka saistībā ar iekšējā tirgus no funkcionēšanu ir aktuāls jautājums par likumdošanas funkcionēšanu. Man ir liela pieredze ar šo jautājumu Čehijā, privāta tiesību kvalitāte. Es vēlētos norādīt uz to, ka likumdošanas kvalitāte ir viena lieta, tomēr tās īstenošana un tieslietu sistēmas funkcionēšana kaut kas pilnīgi cits. Un man liekas, kā jo sevišķi tādās valstīs, kuras ir pievienojušās pēdējo gadu laikā Eiropas Savienībai, Mēs nerunājam par likumdošanas kvalitāti, mēs runājam par uh, likumdošanas procesa ilgumu. Iespējams, eh, būtu vērts eh, nākotnē analizēt to, eh, cik ilgi aizņem laiku strīdu risināšanu un cik, kā tam ir ietekme uz privāto tirgu. Paldies, es uzklausīju jautājumu par azartspēlēm. Manuprāt, tā ir eh, ļoti būtiska joma, tur ir daudz jauntiesību aktu pēdējo gadu laikā, un arī Lielbritānijā tas ir viss eh, ļoti mm, regulēts un Gibraltārs, eh, piemēram, izdevtiesību aktus, un tagad Avietā karaliste ir nolēmusi regulēt šo sektoru. Es ceru, ka tādā veidā Gibraltāram nāksies atbildēt. Es vēlētos saprast, Eh, cik liels, jūsuprāt, ir šis eh, tirgus un ko Eiropas eh, parlaments var darīt, lai to harmonizētu? Ko, piemēram, dara Francija? Francija ir nolēmusi uh, uzlikt nodokļus apgrozījumam un slēgt tirgu, un tādā veidā, piemēram, uh, savukārt Igaunijā uh, katram tiek piemēroti nodokļi. Līdz ar to var teikt, ka uh, nodokļi ir ļoti atšķirīgi. Malta, piemēram, uh, no tā ļoti gūsta labumu. Ir pētījums eh, par uh, to, kā Malta uh, var regulēt uh, Čehiju vai citas personas, uh, kā var nodrošināt aizsardzību, uh, kā viņi izmanto ienākumus no citām dalībvalstīm ar uh, dempinga uh, palīdzību, ar nodokļu dempinga palīdzību Mums ir jāsauc lietas īstajos vārdos, eh, bet eh, eh, tā ir Eiropas Savienības valsts. Kad Gibraltārs ieviesa nu, nulles nodokļu politiku konkrētām personām, vai Eiropas parlaments šajā sakarā var kaut ko darīt, harmonizēt tirgu, vai jūs varat nākt klajā ar reāliem priekšlikumiem, vai arī mēs joprojām Uh, uh, turpināsim tā vienkārši peldēt pa augšu dēļ uh, spēcīgā lobby? Kāda ir jūsu atbilde? Paldies uh, par to, ka devāt vārdu, priekšstāds kundze. No sākuma es vēlētos uh, pateikties visiem, kuri sagatavoju šos dokumentus, jo sevišķi mani interesē viena no šīm jomām, kura ir būtiska iekšējā tirgus attīstībai gan attiecībā uz precēm, gan uz pakalpojumiem. Es eh, runāju par uh, publisko iepirkumu. Mēs uh, esam centušies šo jomu sakārtot uh, jau sakot no 90. gadiem. Tomēr uh, joprojām uh, tas viss ir ļoti neefektīvi. <clears throat> ir uh, dažādi prin principi, kuriem kur mums vajadzētu sekot, kā piemēram uh, pārskatāmība. Uh, Un uh, pārskatāmība ir ārkārtīgi būtiska. Te es uh, nerunāju par uh, pārskatāmību saistībā ar to, ka vajadzētu būt aicinājumam, kurš ir publicēts kāda oficiālajā vēstnesī. Nē, šeit es drīzāk runāju par pārskatāmiem kritērijiem. Eh, tieši eh, šajā eh, brīdī rodas iespējas korupcijai, tāpēc, ka nepastāv kontrole. Mēs esam saņēmuši daudzus pielikumus, cenas pieaug, un liekas, ka šī sistēma īsti pareizi nedarbojas. Es domāju, ka tā pilnīgi noteikti ir tāda joma, kurā korupcijas riski ir ļoti augsti. <clears throat> vēlētos uzsvērt eh, to, ka vai ir pienācis laiks eh, rīkoties publiskā iepirkuma mm, jomā, nu, rīkoties izlēmīgi par spīti visām eh, direktīvām un likumdošanas aktiem, kādi mums līdz šim ir bijuši. Tas, eh, tā nav tikai ekonomiskā kategorija. Publiskais iepirkums eh, tam vajadzētu būt kā eh, dzinējam, kas virza uz priekšu citus kritērijus, kā piemēram demogrāfiskos sociālos elementus. Un kas attiecās uz novērtējumu tam, kas notiek publiskajā iepirkumā, mums vajadzētu ņemt vērā to, vai publiskais eh, iepirkums ir eh, sasniedzis eh, to, kas, to, ko tas bija apņēmies sasniegt. Tam nevajadzētu būt mērķim pašam par sevi, lai būtu publiskais iepirkums, tam drīzāk vajadzētu kalpot kā instrumentam. Mums vajadzētu saprast, kādi ir mūsu instrumenti, un pēc tam mums vajadzētu analizēt to, vai šis mērķis ir panākts vai arī nav panākts. Un es arī vēlētos norādīt uz to, ka, ja Eiropa vēlas eh, stiprināt eh, dalībvalstu sasarpējo sadarbību, tad eh, tai ir jāgarantē, ka būs zināms kontrols līmenis Eiropas līmenī. Un man ir šāds jautājums, kurš varētu parādīt to, ka indikātori nav īpaši veiksmīgi. Kā jūs uh, ieguvāt eh, datus attiecībā uz to, cik daudz naudas tika ietopi, ietaupīts. Pakalpojumu tirgu un preču tirgu. Es domāju, ka Tur tik tiešām ir mm, daudzas plaisas likumdošanā, piemēram, attiecībā uz medicīnas aprīkojumu, attiecībā uz IT sistēmām, kā arī attiecībā uz būvniecības nozari. Indikātori, kāds jūs izmantojāt jūsu pētījumā? Vai tie tik tiešām ir eh, noderīgi? Vai jūs tos varat izmantot, eh, lai eh, saprastu, vai publiskais iepirkums ir veiksmīgs vai arī nē? Es domāju, ka um, mūsu attiecībām ar novērtējumu vajadzētu um, tikt mainītām ar indikātoru palīdzību. Paldies! Hamas. Dzu. Paldies! Es eh, tikai vēlētu jūs eh, komentēt eh, šo pētījumu kā tādu, protams, ka ir daudzi mērījumi, uz ko tas attiecas, tomēr man visbūtiskāka bija dzirdēt citu institūciju reakciju. Ir skaidri secinājumi uz makro aprēķiniem, un es pieņemu, ka tie būs detalizētā veidā pieejama ir citām institūcijām. Tās ir milzīgas naudas summas, un es vēlētos eh, saprast, eh, kāda būs eh, procedūra, sakot ar šo brīdi šajā komitejā un attiecībā uz ziņojumiem. Tāpēc, ka agrāk bija daudz ziņojumu, tomēr šis ir ļoti būtisks tas nāk īstajā brīdī. Mums ir jauna komisija, kura nu, sāks darbu, un digitālā darba kārtība ir ļoti augstu jaunās komisijas darba kārtībā, tāpēc es vēlētos saprast, ko jūs ar to iesāksiet. Un viena no iespējām ir tāda, ka mēs saņemam šos ziņojumus, un tie ir pamatā mūsu komitejas darbam. Tas ir starp institucionāls darbs pašā pamatā. Un mums ir nepieciešams arī um, pozitīvi ieguldījumi no citām institūcijām, lai mēs to visu varam apvienot. Līdz ar to šis ziņojums ir ļoti būtisks, un mēs eh, nevaram eh, pieļaut, ka tas vienkārši tiek notlikts plautā, jo tādā veidā mēs varam zaudēt būtisku iespēju. Es vēlētos saprast, kāds ir jūsu, mm, kāda ir jūsu nodījuma attiecībā uz plānošanu. Ir ļoti labi, ja ir vienot tātad mm, dziļāk Eiropas Savienību, tomēr e, e, visi procesi ir e, jāpātrina. Un pēdējais jautājums no manas puses, saka priekšsēdētājas kundze. Tās ir ļoti iespaidīgs ziņojums attiecībā uz aprēķiniem, bet uh, ir uh, skaidrs arī, ka nav tādu mm, ložu, kā to ātri īstenot. Uh, Es eh, tik tiešām eh, mudinātu eh, komitejas locekļus iedzināties šīs ziņojuma detaļās, tāpēc, ka šīs prezentācijas tikai koncentrējās uz mazām ziņojuma daļām un patiecībā ir jāveic vēl liels darbs. Ja mēs vēlamies sasniegt šos skaitļus, tad mums joprojām ir jānovērtē katra individuālā rīcība, kādu mēs veicam. Uh, Un es e, tik tiešām vēlos, lai mēs e, rīkojamies individuāli un specifiski. Es vēl dzirdēju komentārus par kolēģiālu novērtējumu un semestri, kas ir ļoti būtiski. Un specifiskas rīcības e, man interesē, ka šie lielie skaitļi, kas nāk no ārzemju investīcijām, es vēlētos, lai jūs mums sniegtu konkrētus skaitļus par šādām barjerām kādas eh, pastāv brīvās cenizības nolīgumiem, tāpēc, ka investīcijas ir daļa no tā, eh, kas mums ir eh, jādara saistībā ar izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Es vēlētos dzirdēt jūs komentārus tieši par šīm jomām. Es no sākuma īsi komentēšu un tad došu vārdu ekspertiem. Šie ir ļoti interesanti jautājumi un kaut kādā mērā um, var teikt, ka tie arī aktualizē ļoti būtiskus jautājumus, kuri ir jārisina. Ušil kungs um, runāja par īsinošanu, un um, tas um, ir saistīts ar citiem būtiskiem aspektiem. No sākuma es minēju to, ka mēs esam veikuši apkopošanas uh, ziņojumu un nācām pie uh, pirmajiem uh, secinājumiem, kas nav tieši saistīti ar šiem pētījumiem. Tomēr ir jautājumi, kā jūs pareizi teicāt, uh, kas arī rodās no šiem pētījumiem, ir um, tēmas, kas skar īstenošanu. Iespējams, ir vairāk um, jāvirzās uh, tādas vietas virzienā, kas um, balstās uz riska novērtējumu. Tas varbūt viens veids, kā virzieties uz priekšu. Es zinu, ka šī komiteja ir daudz uh, strādājusi pie produktu uh, drošības un, un tirgus pāraudzības, kādā veidā ir iespējams būt vienlaicīgi efektīvām un ietaupīt līdzekļus attiecībā uz internetu azartspēlēm. Tas ir jautājums, eh, pie kur iepriekš arī komitejā esmu strādājis, kas attiecās uz procedūru. Eh, komiteja eh, var izstrādāt likumdošanas ziņojumu, balstoties uz 30. pānta, ja jūs vēlaties sagatavot priekšlikumu attiecībā uz patērētāja aizsardzības aspektiem. Tas ir politisks lēmums, kas ir jāpieņem. Un Ir arī jautājums, kas skar uh, novērtēšanas uh, sistēmu, un uh, tas tā tika izveidota, izmantojot kolģiālu novērtējumu. Šī sistēma ir kas tāds, ko varētu izmantot arī citās, citos tiesību aktos. Un, uh, pirmajās īstenošanas fāzēs, uh, īstenojot pakalpojumu direktīvu, tas viss norisinājās nu, ļoti veiksmīgi. Es vēlējos arī pievērst jūsu uzmanību aprēķiniem eh, no Eiropas eh, komisijas, eh, kas ir saistīti ar šiem pētījumiem. Eiropas parlaments lūdza Barozu novembrī 2010. gadā mm, tātad šādu mm, lielu ziņojumu par šis, šo non-Europe izmaksām un uh, Eh, pagājušajā gadā ar to varēja iepazīties komisijas mājaslapā, tomēr tas nav ticis izmantots. Eh, tas ir patiesībā ļoti plašs pētījums, eh, kura secinājumos ir minēts, ka ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība darītu vairāk sektoros, par kuriem bija iepriekš runa. Tādos sektoros, kā piemēram tīrzniecība, bija aicinājums tirniecības rīcības plānu, bet uh, Eh, jebkurā gadījumā ir diezgan daudz eh, iespēju šajā eh, jomā, kā arī loģistikas jomā. Un tas, ko teica Nīselrē kungs, es pilnīgi noteikti būtu ļoti priecīgs. Mēs būtu priecīgi atbalstīt visu, ko šī komiteja vēlas darīt saistībā ar uzklausīšanām un citu institūciju iesaisti. Un tagad došu vārdu saviem kolēģiem. Man ir viens komentārs. Eh, divi eh, deputāti runāja par eh, nacionālo īstenošanu, par tiesību sistēmas efektivitātes. Vēlējos paust vienu komentāru. Darbā, ko mēs veicam, un kas veicās uz īstenošanu un iekšējo tirgu, Ļoti lielā eh, mērā mēs to veicām eh, saistībā arī ar um, Inko komiteju un Malcolmu Hārvoru. Mēs apskatījām dažādas īstenošanas uh, aspektus un publiskajā iepirkumā uh, ir uh, šī tā uh, labojumu direktīva un uh, institūcijas dalībvalstīs, uh, uh, kurām ir um, jālabo uh, kaut kas, ja kaut kas notiek greizi uh, publiskā iepirkuma procesā, tad uh, mm, ir kādas kompensācijas. Uh, tad ir, ja jūs vēlties harmonizēt nacionālās kompensācijas sistēmas, tad visdraudzīgākais eh, eh, raksturojums eh, būtu vienkārši juceklis haoss. Grāmatā, kuru mēs uzrakstījām 2020. gada oktobrī, ir minēti piemēri, kāds viss darbojas vai arī nedarbojas. Uh, Un uh, tur ir milzīgas atšķirības dalībvalstu vidū, kā tas viss eh, notiek vai arī nenotiek, uh, kur ir rodas problēmas. Un, protams, ka mm, dalībvalstis eh, tiešām dažkārt nevēlas rīkoties šai sakarā. Es nezinu, varbūt eh, tur iemesls ir korupcija vai nacionālās eh, tieslietu sistēmas un komisija no tā visa atturas. Tomēr, ja jūs vēl, vēlties, lai būtu ievērojams izrāviens īstenošanas jomā tur, tad ir strīds ar dalībvalstīm, bet iespējams, ka tas ir to vērts. Es eh, vēlētos eh, izteikties attiecībā uz vairākiem jautājumiem, kas eh, tika aktualizēts saistībā ar Lūdzu iepirkumu. Pirmais būtiskais jautājums attiecās uz korupciju, krāpšanu, un es vēlētos norādīt to, ka bija nesena publikācija, kuru publicēja Eiropas komisija attiecībā uz pretkorupciju, un tā attiecās uz vienu no šīm aktuālajām jomām, un tur bija minēts, ka tās ir lielas bāžas, un tam visam ir ļoti liela ietekme Un uh, tajā ziņojumā bija novērtēts, uh, ka 20-25% uh, līguma vērtības ir sasīta ar korupciju, un tas ir tas, ko es vēlējos teikt. Un arī mūsu ziņojumā ir ziņām daļa, kas ir tieši saistīta ar publisko iepirkumu un krāpšanu, un kā tam visam ir ietekme, un kas attiecās uz datiem, attiecībā uz to, kā mēs apkopojam datus. Dati, ko mēs ievācām no Eiropas komisijas, tiem ir līguma vērtība. Un tad, tad iestāde publicē aicinājumu uz konkursu, un viņi arī uh, nosaka uh, līguma vērtību, un tad ir arī galējās uh, līguma vērtības, uh, par ko tiek uh, maksāts, un ir daudz problēma ar šiem uh, datiem. Un uh, tur ir dažādas tad, uh, datu savākšanas problēmas un līdzīgi, tomēr uh, jāsās, kādas ir uh, atšķirības ar to, eh, ko viņi galvā samaksā, atšķirībā no tā, eh, ko viņiem ir mm, it kā vajadzēja samaksāt. Un tad ir arī vairāki pieņēmumi, kā piemēram ir iespējams, eh, ka ietaupījumi tiek sasaistīti ar direktīvām. Tas ir viens no trūkumiem, kas ir daudzos ziņojumos, tomēr es vēlējos jums sniegt skaidru izpratni par to, no kurienes nāk dati. Tas ir visa pamats. Un trešā lieta, kas attiecās uz to, vai mēs eh, varam izmantot šos datus, lai novērtētu to, vai ir bijuši panākumi vai arī nē. Es domāju, ka mēs visticamāk izmantojām eh, šos eh, datus pēc iespējas plašākā mērogā, un tas, ko mēs varam darīt, ir skatīties uz tiem datiem, kas ir mūsu rīcībā, skatīties uz ietaupījumiem, uh, izmantot eh, dažādus pieņēmumus eh, un eh, saprast, kādi būs iegūmi uz tā visa balsoties. Es domāju, ka nepieciešama detalizētāka reāla analīze, lai gūtu dziļāku izpratni par to, kas virza uz priekšpanākumus. Paldies! Es savukārt vēlētos īsi atbildēt uz tiešiem ārvalstu investīcijām. Uh, analīzē mūs eh, ierobežoja dati, kurus eh, sniedz OECD, un, eh, diemžēl, nav īsti skaidrs, kas ir barjeru pamatā tur iespējams ir attieks, atšķirīga attieksme pret ārvalstu investoriem, vai arī uh, tur ir kāds problēmas saistībā ar tiesību aktiem, un tā ir viena no problēmām šajos aprēķinos. Aprēķinos ir redzams eh, tas, ka pastāv potenciāls ieguvums, samazinot barjeras, tomēr eh, šajā konkrētajā gadījumā būtu nepieciešama lielāka pētniecība, lai analizētu to, kas vairāk virza uz priekšu um, dažādu rīcību saistībā ar um, barjerām. Mēs eh, zinām, eh, tātad, eh, kas ir barjeras, bet nezinām, kur tieši tās ir. Es domāju, ka mums daudz kas vēl ir jāpēta. Vēlos pateikties visiem mūsu runātājiem. Mums būs daudz par ko domāt. Un tam visam būs ļoti pozitīva ietekme, ja mēs tam dziļāk pievērsīsimies. Paldies! Uh, ķeramies pie mūsu nākamā darba kārtības uh, punkta. Ziņojums uh, par IMCO apsvērumiem par Eiropas semestri. Sergio Koferati ir referents. Un viņš komentēs par grozījumiem, būs viedokļa apmaiņa. Un no sākuma aicināšu izteikties ēnu referentus. Vēlētos jums atgādināt, eh, ka mēs balsosim par 58 grozījumiem. Rītdien būs eh, četri kompromisa grozījumi. Es vēlētos eh, tikai pateikties visiem cilvēkiem, kuri ir cītīgi strādājuši pie laika grafika, lai mēs varētu izstrādāt kompromisa grozījumus. Mēs tiešām mm, rītdien centīsimies jums kā komitejā to pieņemta, tāpēc, ka 7. oktobrī būs arī balsojums e, ekonu komitejā, un pēc tam oktobra beigās e, šis ziņojums e, būs plenārsēdē Sergio. Jums ir pāris minūtes laika, lai iepazīstinātu ar ziņojumu, un tad būs viedokļa apmaiņa. Vispirms izteiksies ēnu referenti. Lūdzu. Grācija. Paldies. Pavisam īsi. Tātad mm, um, kolēģiem, kur tikai nepat nu kā ieradās uh, šajā zālē, ir uh, skaidrs uh, konteksts, kur būtu jāievieto šis ziņojums. Un saistībā ar Eiropas semestri, jo sevišķi tā sākotnējā fāzē, parlaments ir izstrādājis trīs ziņojumus. Eh, viens eh, ir ekona eh, ziņojums, un tas koncentrējās uz makroekonomiskajiem aspektiem. Tad ir Emplu komitejas ziņojums, kurš attiecās uz nodarbinātības aspektiem, kā arī Imko ziņojums, kurš pievēršas iekšējā vienotā tirgus integrācijai. Un saistībā ar iekš... Eiropas semestri ir arī ehm, ziņojums Eh, par kuru būs balsojums eh, tuvāko dienu laikā, kā jau to norādīja priekšsēdās kundze, un eh, citās komitējās būs atzinums kurā būs komentāri par to, kādā veidā virzās uz priekšu šis samesa process un e, kurš e, izstrādā sagotnējo e, ziņojumu, tas ir arī atzinuma autors, un tāpēc šoreiz tas bija jādara man. Šī ir pātrinātā procedūra, laika ir ļoti maz. Un rītdien tāpēc būs arī balsojums. Mēs eh, centāmies ar eh, šī dokumenta palīdzību, un vēlos pateikties arī visiem kolēģiem, kuri sniedz savu ieguldījumu, mēs eh, centāmies pastiprināt vienotā tirgus funkcionēšanas iespēju tad, tad, to, kāda saikne ir um, vienotajam tirgum ar um, dažādajām rīcību politikām, jo sevišķi ar nodarbinātības politiku. Un mēs arī esam uh, ņēmuši vērā eh, komisijas ehm, paziņojumi, kas jau sevišķi attiecās uz ieteikumiem atsevišķām valstīm. Eh, tie ir tādi nelieli soļi uz priekšu un vēl joprojām ir daudz, kas jādara, bet es eh, domāju, ka mēs to visu varēsim risināt laikā mm, nākotnē. Nevajadzētu aizmirst bažas, kādas esam pauduši attiecībā uz fiskālo koordināciju un nepieciešamību pēc Eh, modernākas eh, valsts administrācijas. Eh, un tajā pašā laikā ir arī jāņem vērā šis te mm, vien, vienotais tirgus kā tāds pīlastrs. Daudzi cilvēki parlamentā to tā neinterpretē. Mēs uzsvērām arī 2020 stratēģijas nozīmi, kā jūs zināt, šo stratēģiju sāpīgi ievainoja krīze. Un E, Semestrim ir arī tāds ietvarošs mērķis. E, esam teikuši, ka tas ir nepieciešams lielākiem, e, lielākām investīcijām, jo sevišķi, kas attiecās uz tādiem sektoriem kā pētniecība, inovācija, enerģētika, ir ļoti būtiski, lai būtu ļoti kvalitatīvi valsts pakalpojumi, ir nepieciešams tik tiešām modernizēt valsts administrācijas aparātu un ir nepieciešams arī uh, izveidot eh, vienoto digitālo tirgu, kas būs viena no mm, lielajām eh, tēmām eh, nākamā mēneša laikā. Grozījumi, kas ir manā rīcībā, tie 58 kopumā, ehm, vēlētos pateikties kolēģiem, kuri uzrakstīju šos grozījumus, tie visi saskan ar mm, to loģiku, par kuru runāju iepriekš, un tas arī mm, lielā mērā ir palīdzējis mūsu darbam. Un ar saviem uh, līdzstrādniekiem esmu izstrādājis četrus kompromisa grozījumus. Uh, par dažiem no šiem joprojām pastāv zināmas uh, domstarpības, tomēr es domāju, ka uh, pēcpusdienā mēs uh, to varēsim uh, visu atrisināt, uh, lai uh, rītdien varētu balsot uh, par uh, grozījumiem, par kuriem ir uh, vienprātība. Uh, šie grozījumi attiecās, uh, tad šie kompromisa grozījumi attiecās uz uh, uh, ieteikumiem atsevišķām valstīm. Uh, Eh, kā arī uz eh, nepieciešamību eh, pēc publiskā finansējuma reālai ekonomikai, sociālai kohēzija, kā arī valsts saprāta modernizēšana. Un es tik tiešām esmu optimists tādā ziņā, ka domāju, ka būs iespējams nonākt pie pozitīva rezultāta. Un tātad mēs jau esam nonākuši tātad, ļoti uh, um, paveikuši ļoti daudz, un domāju, ka rītdien mums izdosies uh, panākt uh, balsojumu, uh, kas būs balstīts uz vienprātību. Ja jums ir um, nepieciešams kāds skaidrojums, tad um, es uz to visu varu atbildēt. Paldies! Um, the EPP shadow. Tagad TPP ēnu referenti. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos vispirms pateikties Kofrātī kungam par viņu darbu. 58 grozējumu priekšlikumi ir iesniegti un 4 kompromisu uh, eh, ierosinājumi uh, mums ir uz galda. Līdz ar to tekstu var uzlabot. Es uzskatu, ka sadarbība pie ļoti laba sadarbībā ar referentu un viņa kolēģiem. Mums ir kopsaucējs šim ziņojumam, kas uh, ir uh, labi līdzsvarots, un uh, mēs ar to stiprinām iekšējo tirgu. vienotā tirgus noteikumi ir eh, daudzējādi. Tā ir viena problēma. Un mums nav izdevies arī līdz šim pilnveidot vienoto tirgu. Te arī slēpjas riska faktori. Īstenošanas efektivitāte ir vēl viena problēma. Nu, mēs pagaidām nevaram te sasniegt visu, ko vēlētos sasniegt. Tā, turklāt ir metodoloģiskās problēmas. Un es piekrītu Koferāti kungam, tā ziņā, ka MVU finansējums ir svarīgs aspekts. Mēs visi ceram uz to, ka MVU varētu būt par dzinējspēku mūsu ekonomikai. Nodarbinātības kvota jāpalielina, inovācijas šajā ziņā ir ļoti būtiskas un sociālā integrācija. Mēs varētu padomāt par jauniem resursiem MVU finansējumam, lai atbalstītu vēl vairāk MVU. Es varu atsaukties arī uz uh, vakardienas darba kārtības uh, punktu, pie kura dzirdējām no ekspertiem par nodokļu harmonizāciju, kas būtu nepieciešama noteiktā līmenī. Es neuzskatu, ka mums būtu vajadzīga nodokļu harmonizācija. Es uzskatu, ka labāk jāapmainās ar informāciju par to, kā rīkojas dalību valstis, lai apkarot nodokļu nemaksāšanu, piemēram, vai arī ko dalību valstis dara, lai palielinātu vai samazinātu atsevišķus nodokļus. Šāda informācija būtu ļoti noderīga. Runājot par četriem kompromisiem, es uzskatu, ka kopumā tie labi aptver visus grozījumus, ko varu arī atbalstīt. Tikai divi lūgumi, par kuriem ar Kofrāti kungu jau esmu runājusi. Par otro un trešo kompromisu. Pie otrā kompromisa runa ir par tas augtiem svaigiem avotiem. Šo vārdu svaigs vai jauns es eh, vēlētos svītrot, jo te runa nav par ekonomisko terminoloģiju. Tātad sakrā ar terminoloģiju man šeit rodas problēma. Runājot par trešo kompromisu, arī šeit es ierosinātu svītrot vienu jēdzienu. Principā es varu piekrist kompromisam un signālam, ko raida šis kompromis, bet nabadzība, pilnībā izskaust nabadzību, tas ir tāds mērķis, kas eh, nav gluži sasniedzams. Nabadzība turklāt tiek pieminēta tekstā līdzīgā kontekstā. Es uzskatu, kā jau teicu, ka nevar pilnībā izskaust nabadzību. Tas nav realistiski. Mēs varam iet šajā virzienā, bet būtu sarežģīti izpildīt šo mērķi. Un šajā tekstā runa arī nav par šo tēmu, līdz ar to lūdzu svītrot šo formulējumu tās ir uh, manas piezīmes, un es ceru, ka pēcpusdienā mēs varēsim vēlreiz uh, apmainīties viedokļiem par šo aspektu. Lielas paldies! Es esmu mm, N referentē EKR. Tā kā ļaušu sev pašai izteikties. Visu pirms šķiet uh, svarīgi atcerēties to, ka ekonomiskais semestris nav tikai par makroekonomiku, runā ir arī par plašāko ekonomiku. Un uh, ziņojums uh, par vienoto tirgu tādās jomās ir uh, ļoti noderīgs, jo tas aplūko specifiskus elementus. Uh, es vienotajā tirgu man pašai ir daži grozījumi priekšlikumi, lai eh, vēl vairāk veicinātu darbu pie pakalpojumu tīkliem, digitālās ekonomikas, kur parādās šie virsiedzieni un kur man šķiet eh, jābūt specifiskākiem. Tā kā tur man ir ierosinājumi. Es piekrītu referentam par to, ka nepieciešams nodrošināt atbalstu pilsoņiem un uzņēmējiem uh, kad viņa cenšas izmantot vienotā tirgus instrumentus, tā, tad um, jāatvieglo piekļuve, uh, jāizveido vien, vienas um, pieturas uh, uh, atsaucas punkti, kur var nokārtot visu dokumentāciju, piemēram. Mēs zinām, cik sarežģīti ir. Uh, saražot labu likumdošanu, kad tā jau ir saražota, nepieciešams to labi īstenot. Un es domāju, ka diskusijas ar ekspertiem šeit ļoti palīdz. Mēs varam ierosināt uh, papildu pasākumus semestra ietvaros vai uh, specifiski valstīs, lai aizpildītu likumdošanas robus, kas joprojām pastāv šajā jomā. Svarīgi ir arī tas, ka komisija ir uh, pasludinājusi par prioritāti investīcijas. Mums joprojām ir uh, barjeras investīcijām, uh, īpaši privātā sektora investīcijām. Kā mēs dzirdējām šodien, grūti MVU piekļūt finansējumam, grūti saņemt finansējumu lielākiem projektiem. Tas ir kaut kas, kas jāaplūko. Es pilnībā atbalstu pēdējo runātāju attiecībā uz uh, viņa satraukumu par uh, šo jēdzienu fresh public money. Tātad svaigs, ko nozīmē svaigs šajā kontekstā. Šķiet, ka mums visiem ekonomistiem šis koncepts ir pilnīgi jauns. Es to dzirdu pirmo reizi. Tas labāk no tā atteiktos no, un izsvītrotu to no šī kompromisa. Nu, paldies katrā gadījumā par eh, to, ka mums ir šī vienošanās par kompromisiem. Mums balsot, mēs par to vēl diskutēsim, bet es vēlos atzīt uh, to lielo darbu, kas ir paveikts, un mums jāaplūko ne tikai uh, ekonomikas lietas, bet arī tirgus vajadzības un plašāka stratēģija, un mums jābūt specifiskiem. Šķiet, ka jūsu ziņojums palīdz mums tādiem būt. Godža. Alde, Godža kungs, varbūt palīdzēsiet, kā pareizi izrunāt. Gogā, Gogā kungs ļoti vienkārši. Pāris reizes izrunāt un tad viss aiziet. Es vēlos apsveikt referentu. Šķiet, ka atzinums eh, ir labs, atzinuma projekts ir labs, kompromiss arī ļoti labi, ļoti labs ir kompromiss par piekto punktu, kur runa ir par vairāk investīcijām, lai veicinātu labāku konjunktūru, tātad tā, tā kā iešpricēt jaunu, eh, jaunu naudu ekonomikā. Tā tas skan, būtu jau lieliski, bet eh, reāli tas eh, parasti tā nenotiek. Un injicēt kaut ko šajā gadījumā mm, iespējams nepalīdzēs. Uh, kas palīdzēs, ir virzīties pie politikas, kas orientēta uz nākotni. Un, ja ir jāpieņem grūti lēmumi, tad tas ir jādara. Lai palīdzētu MVU, lai MVU būtu piekļuve finansējumam, lai būtu labāka uzņēmējdarbības vide. Nu, pagadām ECB ir atvieglojusi obligāciju izdošanu valstīm, bet MVU finansējums joprojām netiek garantēts. Un, mm, aplūkojiet mm, Izrēlu, tur bankas piedāvā garantijas MVU, MVU var dabūt naudu. Var, veido, var nodarboties ar uzņēmēju darbību, var nodarbināt cilvēkus, arī jauniešus. Tā kā MVU jābūt uzmanības centrā, MVU jātiek pie naudas. Es zinu, ka ECB ir paredzēta tāda politika un ir arī attiecīgi līdzekļi. Tad arī uh, digitālā darba programma un atbalsts digitālai ekonomikai, harmonizācija uh, Eiropas Savienības telekomunikāciju sektorā, e-pārvaldības pakalpojumi. Nesmu no Igaunijas, bet aplūkoju situāciju Igaunijā. Balsošana notiek elektroniski, tā ir tīra efektivitāte. Tāda vajadzīga mums visiem, un mums uh, Uz to jākoncentrējas. Visi šie aspekti man šķiet svarīgi, un es ceru, ka varam sadarboties, lai uh, mums būtu šī efektivitāte. Paldies! Denis Tjell. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka ziņojums uh, labi atspoguļo darbu iekšē tirgus komitejā Es atceros Andrēs Švābu ziņojumu, normatīvo ziņojumu, kas uh, uh, iezīmē iekšējo tirgu Eiropas semestrī. Ļoti veiksmīgi, jāpiebilst. Un kopš tā laika mums ir izvēle. Varam, protams, pieļaut, ka dažas politiskās grupas būs pār un citas pret. Uh, vienmēr ir eh, šīs domstarpības arī šīs komitejas eh, ietveros. Bet pagadām mēs izvēlējāmies to nedarīt un eh, izvēlējāmies runāt vienā balsī. Visa komiteja tā tad norāda, ka iekšējiem tirkum jākļūst par ekonomiskā semestra sastāvdaļu. Mēs esam norūpējušies par iekšējā tirgus noteikumu īstenošanu. Tagad turpinot šo domu, N, kā N referents. Balsojot rīt, mans grupas vārdā varu teikt, ka esam gandrīz gatavi atbalstīt šo tekstu. No manas puses man ir dažas piezīmes. Līdzīgas piezīmes jau izskanēja. Tātad, koncentrējoties uz biznesa modeļa būtību uzdevums kļūst vieglāks. Jo vairāk citu elementu te parādās, jo sarežģītāk tas kļūst. Viens piemērs, mm, pirmais kompromisa grozējums, mēs redzam tekstu par struktūrālajām reformām. Tas tā diezgan vāji. Struktūrālās reformas, kas tas ir? Varbūt nodokļu reformas, tas būtu gadījums Nīderlandē, man valstī. Uh, vai darba tirgus reformas, un tas viss nav pārāk precīzi. Un tas var novest pie nebeidzamām diskusijām, kas tā nebija paredzēta sākotnējā tekstā, un koncentrējoties uz iekšējo tirgu, mēs varam vieglāk panākt vienošanos. Par otro kompromisu man bija jāsmējas redzot šo jēdzienu fresh money. Uh, Daudz, daudz uzskata, ka var runāt par tīru naudu vai netīru naudu, bet par svaigu naudu. Mm, kas te domāts, tad, prot, protams, ir domāts vairāk naudas. Mm, bet tad izskanēja doma, ka vairāk naudas nevienmēr ir atbildi, tā kā katrā gadījumā es atbalstu ierosinājumu izsvītrot šo jēdzienu. Mm, tas joprojām tāds ļoti bagātīgs ziņojums, un es nedomāju, ka izsvītrojot šo jēdzienu, mēs kaut ko zaudēsim no satura skatu punkta. Un um, par trešo kompromisu un publiskiem pakalpojumiem. Jā. Žēl, ka high quality vietā mums ir vienkārši quality. Saprotu, ka tas ir kompromiss un tas bija jādara, bet ir tāds vārds kā affordable public services, un tas ir diezgan vāji, tieši tā kā fresh money, kas ir, uh, uh kas ir pieejams vienam, nav pieejams uh, otram. Tā kā šis vārds affordable public services, tas neuzlabo tekstu, manuprāt. Par šo pēdējo punktu var strīdēties. Bet uh, vissvarīgākais man ir pirmais kompromis un uh, fresh money aspekts. Otrajā kompromisā. Ja varam par to vienoties, tad uh, varu paziņot, ka darīsim visu mūsu spēkos, lai balsotu pozitīvi rīt. Paldies, Paskals! Pas de, pas de commentaires par... Man nav ko teikt pagaidām, paldies. Thank you. Um, so I only have... Paldies, tad Anna Marija pēdējais uh, runātājs manā sarakstā. Paldies, es arī vēlos apsveikt uh, kolēģi Koferātī ar šo lielisko ziņojumu. Kā teica Denis Dijons, struktūrālās reformas, kas tas tāds? Komisija teica uh, atvērt pakalpojumu tirgu tas ir saistīts ar iekšējo tirgu. Tāda te bija doma. Tad es atbalstu EPP ēnu referentu par vairāk konkrēto pasākumu, specifisko pasākumu. Tad fresh money, te piekrītu kolēģiem, un Sergio Koferāti teica, būsim koncentrēti. Šī ziņojuma mērķis ir panākt uh, to apziņu, ka iekšējais tirgus ir Eiropas ekonomikas sastāvdaļa. Mums tas ir jāpiesaista ekonomikas semestrim, mums uh, tas jāpiesaista uh, stratēģijai 2020. Paliksim uz viena ceļa. Neskaldīsim matus. Izmantosim šo instrumentu, kas mums ir izaugsmēji Ļoti labi, ka jūs arī tā uzskatāt. Fokusēsimies uz efektivitāti un uh, finansējuma efektīvu izmantošanu. Domāsim par inovācijām, digitālo pakalpojumu tirgu un pakalpojumu sektoru kopumā, kur uh, nodarbinātības potenciāls ir visaugstākais. Mums ir visi komisijas dokumenti, neatkarīgo uh, pētnieku sagatavotie dokumenti. Es piekrītu, vārds fresh ir jāizņem, un mums jākoncentrējas uz iekšē tirgus potenciālu, nevis uz vienkārši vairāk naudas. Ja nav citu runātāju, kas vēlētos izteikties, gaidīšu rītdienas balsojumu. Nātvienot, ne tomēr kāds vēl ir pieteicies, lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundzam. Eiropas 2020 stratēģijas ziņojums uh, paredz uh, vispārējo laimi un labsajūtu runājot uh, par izaugsmi un konkurētspēju. Bet EP instrumenti mums nedod izaugsmi. Gluži otrādi, visa Eiropa cieš no nedrošības. Mm, un no nestabilitātes Eiropas iestādēs. Ko Frātī kungs tagad vēlas atrisināt šīs problēmas, orientējot iekšējo tirgu uz eh, Eiropas integrāciju. Bet eh, tāpat laikā not, mēs atrodamies nacionālās identitātes krīzes apstākļos. Mums um, vajadzētu parūpēties uh, par to, lai neizšķērdētu līdzekļus šeit uh, bez jēgas. Francijai uh, pagadam ļoti grūti. Šis parlaments ir pieņēmis pasākumus, kas uh, Franciju noved pie vairāk nabadzības, un tas parlamentam vienkārši ir jāņem vērā. Okay, so of... Labi. Tad mums ir kompromisa priekšlikumi sagatavoti. Šīs dienas laikā tie visiem tieks izdalīti. Pēcpusdienā Mēs runāsim par komiteju procedūrām. Zinu, ka mums ir uh, blīvs laika grafiks. Jauna parlamenta sastāva dēļ un tāpēc, ka mums uh, atsevišķas procedūras ir uh, jāatkārto un jāizskaidro, bet tomēr vajadzētu atrast laiku un izdalīt kompromisu priekšlikumus šodien pēcpusdienā, lai mēs varētu par tiem lemt rīt no rīta. Paldies visiem par darbu pie tiem, un ar tik daudziem jauniem kolēģiem mums vajadzētu padomāt par eh, to, lai izdalītu šos kompromisus. Lielas paldies! And the meeting is now closed. Thank you very much. Tas noslēdz mūsu sanāksmi. Tiekamies pēcpusdienā.